Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, labrīt! Labrīt, sirsnīgi sveicu visus mūsu otrajā darba dienā. Šodien mums ir visai saspringta darbas kārtība un sāksim ar lielu pakotni 10, 11, 12 un 13 Tā visu šos četrus punktus izskatīsim kopā, jo viss attiecas uz Eiropas atomenerģijas kopienu. Visos gadījumos mums ir viens referents - Jans Brezīnā. Viņš paveica lielisku darbu ar visiem šiem dosjē, to šodien arī izskatīsim. Un, ja klātesošie uh, ir ar mieru, tad Brezina kungs sāks tagad savu uzstāšanos. Dear Mr. Chairman, uh, colleagues, ladies. Uh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, uh, man ir tas gods uh, stādīt jums priekšā likumdošanas pakotne Eirotom pamatprogrammai 2012-2013 gadam. Šī likumdošanas aktu pakets sastāv no ietvaru programmas šiem gadiem, no specifiskām programmām, tiešiem uh, pasākumiem pētniecības centrā un noteikumiem līdzdalībai. Eirotam nolīgums nosaka programmu ilgumu pieci gadi šajā jomā. Spēkā esošie tiesību akti beigs pastāvēt 2011. gada beigās, un tieši tāpēc šī likumdošanas pakotne ir vērts uz to, lai atbalstītu pētniecības darbības ātomenerģijas uh, jomā atbilstoši pašreizējam finanšu ietveram no 2007. līdz 2013. gadam un atbilstoši Eiropas Savienības uh, septītās ietvarprogrammas nosacījumiem. Uh, visiem kolēģiem, kas seko politiskajām tendencēm dažādās valstīs, kas ir nolēmuši atteikties no atomenerģijas, gribētu uzsvērt, ka šie tiesību akti aplūko tikai kodola izpēti un attīstību un nevis kodola enerģijas kā tādas izmantošanu. Fukushimas katastrofa, jāsaka, tādā ziņā bija liels stimuls uzlabot, palielināt mūsu zināšanas šajā jomā. Mums ir nepieciešams vairāk un nevis mazāk ātomu pētniecības gan kodola sintēzē un kodola šķelšanā, un tādās jomās arī kā kodola drošība, atkrituma apsaimniekošana, a, kodola atkritumu drošību un uh, medicīniskie aspekti, tāpat tās arī jaunu terapijas metožu izstrāde. Tas viss mums ir uh, jāveic. Un visbeidzot, uh, kopīga pētniecība un apmācība šai jomā ir svarīga, lai stimulētu konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un zinātnisko ekscelenci. Gribētu uzsvērt vēl vienu reizi, ka visas tēmas, ko mēs izskatīsim, Eh, šī sasaukuma ietvaros ir saistības ar pētniecību un attīstību un nevis ar atomenerģijas izmantošanu. Es uzskatu, ka šeit nav neviens, kurš tāpēc, ka viņš ir pret kodola enerģijas izmantošanu, noraidītu arī Eiropas pētniecību un attīstības uh, iniciatīvas šajā jomā. Ņemot vērā arī to, ka Eiratom ietver programmas, priekšlikumi ir skaidri saistīti ar citu ļoti svarīgu Eiropas uh, pasākumu uh, mērķiem, piemēram, ar stratēģiju 2020 un arī ar enerģijas stratēģiju līdz 2020. gadam. Es uh, ceru, ka mēs veiksmīgi sadarbosimies ar visiem kolēģiem, ēnu referentiem, esmu atvērts diskusijām un kompromisiem saistībā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, turpmākajiem aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem. Mīļš, paldies! paldies arī par to, ka jūs norādījāt, eh, kas īsti ir šī projekta tēma un uzdevums. Domāju, ka mums jākoncentrējas uz šo pamatu uzdevumu. Tagad eh, Madurēl kundze lūdzu. Eh, lūdzu, Madurēl kundze. Jo. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos Hercogas kundzes vietā, viņa ir ēna referenta, un viņa ir iedevusi rakstiskus savas uzstāšanās uh, tekstu, kur tagad es nolasīšu. Un uh, man angļu valoda nav tik laba kā viņas. Tā, tad runājot par atomenerģijas pamatu programmu un uh, izglītības darbībām, spēkā esošie tiesību akti beigsies 2011. gadā, jo vienmēr tiek paredzētas piecu gadu programmas. 7. martā mēs saņēmām komisijas priekšlikumu par jaunu padomas lēmumu par Eirotam pamatprogrammu 2012. un 2013. gadam. Un divus priekšlikumus un papildus padomas lēmums par tiešām un netiešām pētniecības darbībām atomenerģijas jomā, barstoties uz Eirotam līguma 7. pantu. Mēs uh, atbalstam šos mērķus Eirotam pamatprogrammai, un tie ir kodola pētniecības jomā izstrādāt tehnoloģijas drošai, ilgtspējīgai un videi draudzīgai un ekonomiski dzīvotspējīgai enerģijai un enerģijas avotiem. Kodola fizikas un radiācijas aizsardzības jomā stiprināt drošības efektivitāti un peļnesību un tāpat strādāt arī radiācijas nozarē un medicīnas eh, jomā. Tālāk runājot par kodolu driež, drošību, jācīnās pret uh, atomu ieroču izplatīšanu, jānodr, jācīnās par drošību. Budžets uh, 2012. un 2013. gadam, ieskaitot arī ITER, kā komisija to ierosināja, ir apropriācija piešķīrums, līdzīgs kāds bija periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Protams, ka ir palielinājums būtisks uh, ITER proje projektam. Mēs esam vienojušies par šiem cipariem. Un mums jāapspriež mūsu komitejā par, jā, šī pozīcija 1A un arī līdzekļu izmantojums no citām pozīcijām. Maksimālā mārža līdzekļu izmantošanai Eirotam programmām būs apmēram 2,5 miljārdi saistību apropriācijās, un tie tiks sadalīti attiecīgi. Tātad konkrētai programmai, ko veiks ar netiešu pasākumu palīdzību, kodols sintēzei 2,2 miljārdi radiācijas aizsardzībai apmēram 180 uh, eh, miljoni un kodolšķelšanai. Un tiešām darbībām 230 miljonu eiro. Attiecīgie cipari. FP7 to Bet... Tātad tādi ir šie cipari, kas paredzēti budžetam, un jaunajā priekšlikumā ir paredzēts 1A līdzekļus palielināt daudzgadējā programmā 2012. gadam par 650 miljoniem. Nē, es atvainojos, saka runātāji. Tātad palielināt līdzekļus par 650 miljoniem un 2013. gadam palielināt par 190 miljoniem. Uh, Komisija to ir apstiprinājusi 20. aprīlī šajā gadā atbilstoši komisijas priekšlikumam par daudzgadējo pamatprogrammu 1A palielinājums griestiem 2012. un 2013. gadā būs Nu, of headings 2 and 5 kompensēs uh, attiecīgi no citām pozīcijām. Mūsu referenta atzinumā mēs nevaram ļaut ITER projektam paredzēt vairāk uh, līdzekļus no uh, šīs pamatprogrammas un būs nepieciešams rast citus risinājumus. Kolēģi Rūbiņš. Rūbiņš kungs, jā, paldies Es domāju, ka mēs šodien runājam par ļoti svarīgu tēmu. Mums jālēm par to, kā rīkosimies nākotnē. Mēs apzināmies, kāda ir situācija kodola enerģētikas jomā. Pēc Fukushimas katastrofas izvēršas plašas diskusijas un jādomā par to, kā uzlabot eh, izglītības un apmācības standartus. Tāpat jāsadarbojās ar Starptautisko atomenerģētikas aģentūru un visā Eiropā jānodrošina visaugstākie drošības standarti. Tāpat nepieciešams runāt par iespējamajām komisijas iniciatīvām. Un um, arī uh, pētniecības pamatprogramma, protams, ir jāturpina. Bet uh, visiem jauniem finansēšanas priešlikumiem ir jāiekļaujas uh, Uh, finanšu programmā jāpareic atsevišķa pozīcija uh, pētniecības programmām. Uh, ja, paldies, kolēģis Taznovskis. Paldies! Es neatkārtošu to, ko jau teica iepriekšējie runātāji. Es varu būtībā piekrist referentam Brezinas kungam. Uh, Arī es uzskatu, ka pētniecība uh, kodola enerģētikas jomā ir jāturpina. Tā ir jāatbalsta. Tas ir finansējums, kas ir ļoti pareizi uh, ieguldīts ar ļoti lielu atdevu. Un mēs te nerunājām tikai par atomu enerģētikas jomu, bet arī par medicīnas jomu. Domāju, ka daudzi cilvēki nemaz neapzinās, cik plaša ir kodola pētniecības joma. Bet uzsvēršu, šis finansējums ir nepieciešams un tā atdeve ir milzīga. Tas ir investīcijas mūsu nākotnē. Tās ļauj mums iegūt jaunās zināšanas un palīdz uh, attīstīt uh, daudzas jomas nepieciešams šīs uzskaitītās programmas eh, vērst arī uz mācību pasākumiem. Pēc uh, eh, Fukušiemas katastrofas uh, ir konstatētas vairākas problēmas, un tas ir saprotams, jo katastrofa ir bija ļoti apjomīga un smaga. Bet uh, jāsaprot, ka iepriekš tika pieņemti vairāki nepareizi lēmumi, kas noveda pie šīs katastrofas. Labi jāizprot situācija, lai tas neatkārtotos, un arī tāpēc ir nepieciešams finansējums um, kodola jomā. Mums ir jāpārvērtē sava pieredze pēc notikušā un jāsaprot, ka vēl ir ļoti daudz darāmā gan tehniskajā, gan organizatoriskajā līmenī jānodrošina uh, kodoldrošība, bet tas nav saistīts tikai ar to, ka dažas valstis vēlas attiekties no kodola enerģijas izmantošanas. Uh, nedrīkst pieļaut, lai kodola pētniecība uh, arī tiktu likvidēta. Tā ir pavisam cita joma, un tā neskar tikai enerģētiku. Es uzskatu, ir ļoti pareizi Eh, nodrošināt finansējumu arī nākamajam finansēšanas periodam, jo pētniecības pasākumi kodoli jomā prasa lielus līdzekļus. Jāuzsver, ka starptautiskā sadarbība ir ļoti svarīga, jo nav daudz valstu, kas būtu spējušas pašas veikt kodolu pētījumus. Tieši tāpēc tik svarīga ir sadarbība un informācijas apmaiņa starp pētniecības centriem ļoti svarīga arī kopīgā finansēšana, lai izvairītos no darbu un pasākumu dubultošanās. Protams, jārūpējās par to, uh, lai tiektos pēc kopīgiem mērķiem. Pašlaik izvirzītie mērķi ir ļoti saprātīgi, un es esmu gatavs uh, palīdzēt uh, referentam kā ēnu referents. Uzskatu, ka finansējums šajā jomā ir svarīgs Eiropas nākotnei. Šodien mēs tiesvai varam novērtēt vispār kādas sekas būs e, šiem pasākumiem nākotnē. Paldies, Odīkums! <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sveikt referentu, pateikties par e, šo ļoti sarežģīto ziņojumu, un man ir vairāk vērojumi. Pirmām kārtām 2010. gadā notika šīs ietvara programmas izvērtējums. Un, starp citu, tas ir jāveic Eiropas komisijai, tas ir tās pienākums. Šis izvērtējums palika diezgan neievērots, un es domāju, ka mums šobrīd nāktos uzdot zināms jautājums. Un jautājums komisijai. Tad, kad tiek veikt šādas izvērtēšanas, attiecībā uz Eirotam līgumu, man šķiet, ka attiecībā uz septīto ietvaru programmu nebija neatkarīga šī izvērtēšana. Es ne, nevaru domāt, ka kopējās izpētes centra izvērtējums ir neatkarīgs. Otrām kārtām komisijas eh, priekšlikumi ir priekšlikumi, kas tika izstrādāti pirms traģēdijas Japānā, un eh, te man rodas jautājums. Vai Japānas traģēdijas fakts neliek pārdomāt eh, zināmus aspektus, un tāpēc man ir zināmas šaubas par pašu būtību, par pamatu. Pirmkārt, par ITER programmu. Manuprāt, to jau teica eh, daži kolēģi, ēnu referenti, ir nepieciešams tik tiešām skaidri definēt mūsu viedokli attiecībā uz pētniecību. Jo komisijas eh, sarakstītajā dokumentā Priekšlikumā runāts par uh, būvniecību, par infrastruktūru, kur ir zinām izdevumi paredzēti, bet uh, pētniecības aspektu noteikti jāfinansē un šai programmai jābūt pilnīgi uh, nevainojamai. Mums ir nepieciešams ne tik daudz interfinansēt kā pētniecības programmas. Kā mēs teicām, mēs nefinansēsim kodolenerģijas izmantošanu, bet grib piesaistīt uzmanību faktam, ka mums ir jāfinansē pētniecība. Ja nē, mums rakstī, radīsies daudz politisku grūtību. Tālāk par kodolsintēzi un kodolšķelšanu par šo nodalījumu. Es domāju, ka a, Japānas traģēdija liek mums pārdomāt šo aspektu un gribu uzdot jautājumu komisijai, vai tā ir atvērta a, diskutēt šai tēmā vai mums nevajadzētu pētniecības programmas, piemēram, demontāžai atomu kodolu stacijām, kuras šobrīd izmanto kodols šķelšanas tehnoloģijas. Mēs šobrīd vēl to visu nezinām. Dalība valsts ir suverēns attiecībā uz energoapgādi, bet jautājums ir tāds. Mums tomēr varbūt būs kādreiz nepieciešams demontēt šīs stacijas. Mums ir uh, labi speciālisti, bet mums ir nepieciešams, lai mums būtu šie labākie speciālisti attiecībā arī uz demontāžu. Un, Lai tas būtu mūsu resurss uh, turpmākajā tirgu, lai viņi varētu nodrošināt mūsu uh, cilvēku drošību un lai varētu nodrošināt, ka tās kodolstācijas Tās kokodolstacijas, kas ir uzbūvēts un pastāv, lai tās atbilstu noteiktiem eksploatācijas un demontāžas standartiem. Tātad ir jāiet visam roku rokā visai šī attīstībai un pētniecībai un visām zināšanām. Tātad mums ir nepieciešams programmas attiecībā uz demontāžas uh, programmām, jo nevar demontēt kodola stacijas uh, kodolu tā kā vienkārši automotoru vai velosipēdu. Tātad Tas ir priekšlikums no manas puses, un arī runājot par apmācību. Ir nepieciešams veikt inventarizāciju, tā teikt, apmācības iestādēs, kur uh, apmāc šajos jautājumos cilvēkus. Mūsu inženieri mazāk, uh, mazākā līmenī iegūst šo izglītību, jo, un tas ir žēl, jo dalībvalsts, kā es teicu, ir zināmā mērā suverēnas, un tāpat laikā jāņem vērā kodola uh, Uh, tirgus ir starptautisks tirgus, tāpat arī demontāža. Mainās uh, kodolspēku staciju šīs attīstības un būvēšanas paudzes un tā tālāk. Daudz mēs uh, naudas ieguldam ITER projektā Bet man ir zinām jautājumi, bet par to mēs runāsim sīkāk vēl vēlāk. Tātad, ja mēs iesaistam ārējus uh, partners uh, šīm uh, sarunām, kā tas viss norisināsies? Mums ir jāizsaka atzinums tikai šajā jautājumā, un es no parlamenta puses nožēloju, ka Eiratom līgums nav ar parlamentāru dimensiju. Monsieur Jadot. Jadot kungs. Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir. Paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr ļoti patīkam runāt pēc Odīkunga, jo mums ir vienāds ieskats, mēs gandrīz vienādi domājam par kodolenerģētikas attīstību Francijā un visā pasaulē. Mēs zinām, ka ir pagājuši jau 50 gadu kopš pirmās spēkstacijas parādīšanās, ir, tagad, ir jauna paudze un tagad arī jaunas centrāles e, tiek būvētas, viss tas tuvojās un viss tas arī notiks tuvākajos gados Eiropas teritorijā. Un ir vesela rinda lieta, kuras piekrītu, piemēram, par demontāžu. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, šis jautājums ir svarīgs. Ir vajadzīga arī mm, apmācības programma demontāžas joma. Jo šodien mēs redzam, ka atsevišķās valstīs mums nepietiek inženieru, kodola, enerģētikas jomā. Daži inženieri ir atstājuši šo jomu Un mēs zinām, ka uh, notiek darbi kodolspēkstacijā, un kur nevienmēr cilvēki ir speciālisti šajā jomā, varbūt nav īpaši apmācīti tieši šajās niansēs, tāpēc visādā veidā vajadzētu iesaistīt personālu, inženierus kodolenerģētikas jomā. Uh, Un mūsuprāt, būtu labāk, ja mēs domātu par to, kā minimizēt risku, un to mēs varētu eh, darīt, izvēršot jauns projekts. Un vēl es eh, arī atbalstu to, ka mums vajadzētu padomāt par mācībām pēc Fukushimas. Pēc uh, Pirms Fukušimas e, bija diezgan liela neskaidrība par kodolprojektiem, bija diezgan neskaidra situācija par to, kas būs tālāk 2013. E, gadā un tā tālāk, bet e, pēc 2013. gada rodas vēl lielāka neskaidrība gan par termiņiem, gan par izmaksām. Šī neskaidrība, diemžēl, ir tāda kas liek mums atskatīties uz mūsu mērķiem, kas ir fiksēti enerģētikas joma. Un šeit es pilnīgi piekrītu, ka mūsu zinātne pētījumi ir atdalīti no enerģētiskās realitātes. Un tāpēc ir nepieciešams arī parlamentā domāt par budžetu tad vajadzētu palūkt 4,5 reizes palielināt šo piešķīrumu. Tas viss ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu enerģētikas nākotni, mūsu kontinentā. Tas, kas attiecas uz pētniecības budžetu, jā. Mēs uzskatām, ka ir vairāk jādod arī demontāžai, bet šeit ir arī jārunā par medicīniskiem jautājumiem, par sanit, vesel, ar veselību saistītiem jautājumiem. bet ir jāturpina arī pētīt un domāt, lai atrisinātu zināmu neskaidrību, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs parlamentā atbalstītu projektu tālāko virzību, īpaši šajā jomā. Paldies! Paldies! Var, es varu izmantot uh, šo izteikumu, uh, lai dotu vārdu sekretariātam. Jūs runājāt par to, ka mums uh, uh, jāmācās no Fukushimas pieredzes. Par politisko izvērtējumu var strīdēties, bet viena lieta ir ļoti interesanta, un par to neesam runājuši. Uh, nekad netika vēl pateikts, kas īsti ir noticis Fukushimā. Un varbūt uh, noderīgi būtu vienā no nākamajām sanāksmēm detalizēti uh, Uh, uzklausīt paskaidrojumu, kas tad īsti tur ir noticis, kādu pusstundiņu mēs varētu tam atvēlēt. Uh, tā ir norāde sekretariātam. Es vienkārši vēlējos to tagad pieminēt. Un tagad uh, Henna kungs. Merci, es atvainojos, paldies priekšsēdētāji. Francijā mēs sakam, ka visos apstākļos mums jāsaglabā veselais saprāts. Un Fukušīmas katastrofa. Uh, Eh, parādīja mums kārtējo reizi uz to, ka visiem enerģētiskiem procesiem, ieskatot arī kodolu jomā, ir riski. Un mm, mēs nevaram gūt mācību no Fukushimas. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nepietiek eh, informācijas, lai mēs varētu veikt analīzi. Mums ir tikai viena desmitā daļa no tā. Un vēl. Um, Mēs zinām, ka ir arī privātie uzņēmumi, kas eh, pirmkārtām grib visas izmaksas samazināt, eh, lai iegūtu maksimālu peļņu, un tas nav labākais risinājums, un ļoti bieži tas rada arī grūtības mūsu pilsoņiem tad mums šajā priekšlikumā ir rakstīts, ka vajadzētu arī turpināt pētīšanu, lai garantētu arī drošību pilsoņiem, darba ņēmējiem un arī dot piekļuvi iedzīvotājiem dot informāciju viņiem, un tas ir absolūti nepieciešams. Eh, par šīm lietām mēs domājam šodien. Šodien mēs strādājam pie nākotnes enerģētikas, vai tā būs atjaunojumā enerģētika, vai arī tā būs kodola, vai arī mēs nepiekrītam tam. Mums katrā ziņā nedrīkstam aizmirst citus aspektus, tāpēc izglītība ir ļoti svarīga visiem inženieriem, visiem tehniķiem, kas eh, strādās pilnīgi visos procesos enerģētiskajos procesos ir nepieciešams nodrošināt šādu apmācību, un mums Eiropas parlamentā arī ir jāpauž savs viedoklis par saviem, par šiem jautājumiem. Tātad apakšlīgums slēgšana. Šajā jomā šiem apakšlīgums slēdzējiem nav nekādas izglītības. Ir atkal šī ideja maksāt pēc iespējas mazāku, mazākām izmaksām un ātrāk pabeigt darbu Mēs redzam pēc Fukushimas, ka šāda pieeja nav pieņemama Eiropas eh, pilsoņiem nevajadzētu ļaut eh, riskēt tikai ietaupot 20 centus no mm, algām. Mums ir nepieciešams pētīt šī jomu, šo jomu, runājot arī par atjaunojamo enerģētiku. Mēs zinām situāciju citās valstīs, piemēram, Vācijā, kur ir nolēmts apturēt. Zinām, kas sekoja arī vēlēšanās nopirkt kaut ko no Francijas, arī Itālija pēc tam pirka no Francijas, varbūt Čehija kopā ar pārējām valstīm varētu dublēt savus izdevumus enerģētikas pirkšanai. Varbūt mēs vienkārši dublējam mūsu cenu un attiecīgi atrisinām šo jautājumu. Tas ir atļauts, ja ir pieprasījums un nav piedāvājums, tad ir iespējams celt cenu šādā veidā. Mūsu iedzīvotājiem ir tiesības, tiesības uz drošību, drošības uz, eh, tiesības uz veselību, eh, tiesības uz individa integritātes saglabāšanu, ir tiesības arī piedalīties tāda sabiedrības celšanā, kur katram cilvēkam ir vieta, un mums šajā struktūrā ir nepieciešams palīdzēt šiem cilvēkiem ar izglītības iespējām. Mēs vienmēr sakam, nevajag dublēt, nevajag atkārtot. Mēs esam gatavi gāzes vadus finansēt, kas iesaur visai Eiropai. Uh, Mēs gribam to darīt ātri, un tāpat laikā mēs negribam izglītot tos cilvēkus, kas strādās kodola elektrostācijās, ražos elektrību. Tas nav saprātīgi. Mums ir jādomā par augsta līmeņa politiku, tādu politiku, kur tiek domāts par visu vajadzībām, par iedzīvotā, par industrijas vajadzībām, tāpat laikā arī nodrošinot attiecīgās izglītības iespējas visiem, kam tas ir nepieciešams. Liels paldies! Un vēl neliels papildinājums. Uh, kolēģis Brezina, uh, jūsu uh, runas uh, gaitā, uh, kad jūs teicāt, ka an, uh, itāļiem un vāciešiem jāpērk enerģija pie jums, viņš norādīja, ka arī Čehijā var to nopirkt. Nu, tikai papildinājums. Tagad kolēģis Dermērks. Cero, je to pravda. Paldies priekšsādātāji. Jā, tiesa gan. Arī eh, no Čehijas esam jau dzirdējuši, ka vairāki uzņēmumi gatavojas pieprasījuma palielinājumam, kas būs sēkas Vācijas lēmumam eh, neizmantot kodolu enerģētiku. Eh, par 20% plānots paaugstināt cenas bet tas nav tas galvenais, ko es gribēju teikt. Tas svarīgākais jau tika pateikts. Un es kā ēnu ziņotājs esmu jau tagad priecīgs par sadarbību ar Brezinas kungu. Viņš ir eksperts šajā jomā un noteikti viņš parūpēsies par to, lai sarunās taptu labs teksts vēlos uzsvērt dažus aspektus. Mēs šeit runājam par mācību pasākumiem, par pētniecību, par kvalifikācijas celšanu un profesionālo izglītību. Un gribu atgriezties pagātnē, salīdzinājumam. Iedomājieties, lido Uh, lidmašīna ar pasažieriem un viens uh, no dzinējiem uh, vairs nefunkcionē. Visa komanda cenšas tomēr droši piezemēties un tad sev uzdot jautājumu, kāpēc pēkšņi šis trešais dzinējs tika bojāts, kas tur ir noticis. Tajā brīdī, kad tas ir noticis, uh, kad runa ir tikai par drošu piezemēšanos, nav iespējams noskaidrot katastrofas iemeslus, nepieciešams parūpēties par pasažieriem. Un tāpat arī uh, pēc Fukušīmas katastrofas, protams, mēs visi esam uztraukušies, mēs uzvedamies nedaudz tā, kā pasažieri šādā lidmašīnā, uh, kura uh, te jau var avarēt Mēs izjūtam ļoti lielu nedrošību, un arī zaļā politika uh, mūs uztrauc. Daudzi cilvēki, kas strādājuši kodola enerģijas jomā, ir mainījuši darbu tieši tāpēc, uh, ka notika šī katastrofa. Kolēģis Henens pilnīgi pareizi pateica, vienmēr ir kādi tehniski riski, vienmēr ir kādas draudušās briesmas. Un tieši tāpēc mācības pasākumi ir tik svarīgi. Jānodrošina, lai kodolu jomā vienmēr būtu pietiekami daudz inženieru un lai viņi varētu atrast labu darbu. Jo tieši šie speciālisti nodrošina uh, mūsu drošību. Tieši šie speciālisti var tikt galā ar sarežģītām tehniskajām problēmām un piedāvāt nepieciešamos risinājumus. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. <laughs> Vispirms es gribēju turpināt to, ko jūs iesākāt runāt pirms brīža. Jūs atsaucāties uz uzklausīšanu par to, ka mēs varētu izanalizēt Fukušīmas notikumu gaitu, noskaidrojot tieši precīzi, kas tur notika un kad. Uh, Pagājušajā nedēļā parlamenta debatē es citēju ziņojumu projektu, kas publicēts apvienotajā karalistē. Ziņojuma autors ir kodola e, kodola enerģetikas instalācija direktorāta priekšsēdētājs Veikmarkungs. E, kolēģis zina, ka viņš ir arī atbildīgs par starptautiskās atomenergo aģentūras e, pētījumu vadītāju sakarā ar Fukushimu. Uh, un būt ļoti liederīgiem. Mēs varētu aicināt viņu un pavaicāt, kas tur ir noticis detalizētā veidā. Un tā mēs varētu aicināt tieši šo kungu uz mūsu komitejas sanāksmi, varētu lūgt, lai viņš mums īsi pastāstītu par saviem konstatējumiem. Otkārt, turpinot kolēģi teikto par drošību, par kodolu enerģētikas drošību un domu, ka kodoli joma ir, nav tik droši kā pārējie enerģētikas veidi. Statistika liecina par kaut ko citu. Šeit ir dati par to, ka dzīvības, kas ir zaudētas vai negadījumi, kas ir notikuši kādos citās enerģētikas nozarēs, konkrēti elektrības ražošanā vai arī ogļu rakšanā. Uh, visi šie citi negadījumi ir daudz sliktāki, un tur ir daudz vairāk šādu negadījumu eh, skaita nekā tas, ko mēs zinām par eh, civilo kodolu enerģētiku. Mēs zinām, ka cilvēki emocionāli ir negatīvi noskaņoti. Nu, padzirdot vārdu kodolenerģētika, uzreiz rodas šī negatīvā attieksme, bet varbūt balstīsimies uz faktiem, eh, paskatīsimies, kāda ir informācija par drošību gadu gaitā. Un visbeidzot, sakarā ar to, kas notiks Vācijā, tad, kad tiks nogriezta visa kodola resursu padeve, proti elektrības padeve, kas tiek ražota no kodola resursiem. Teiksim, tas notiek pēc desmit gadiem. Bet mēs tad ceram, ka pēc desmit gadiem radīsies arī jauna kodola reaktoru flota dati, būs vesela rinda kodola stāciju, reaktori, kas tiks ražots apvienotā paralistē, un mēs ceram, ka mēs varēsim sniegt tavu, savu pieticīgo artavu uh, elektrības nodrošināšanā, kas tiek ražota no um, šī resursa, no kodola resursa, un mēs ceram, ka ar savu palīdzību mēs varēsim izraidīties no būtiskiem pārolumiem elektrības padevē visā Eiropā. Nu, lūk, jau trešais enerģijas piedāvājums. Centīsimies to visu apkopot. Uh, Kolēģis uh, Rubiks. Jā, paldies. Priekšsādātāji, es gribēju tikai uh, uh, pievērsties jūsu ierosinājumam saņemt detalizēto informāciju par Fukušīmu. Strasbūras nedēļā, pagājušajā nedēļā, mēs uzklausījām ekspertus no kopējā pētniecības centra, kas jau sagatavoja detalizēto analīzi par notikušo un par iespējamajām sekām. Un es ierosinu uh, ielūgt uz mūsu sanāksmi kopējo pētniecības centru. Uh, mēs saņēmām arī informāciju no uh, vēstniecības uh, par ekonomisko situāciju, un es ierosināju šos dokumentus nosūtīt arī komiteju priekšsēdētājiem. Varbūt mūsu komitejā mēs varētu šos dokumentus izplatīt visiem locekļiem, Liels paldies par šo ierosinājumu. To labprāt izmantosim. Un tad palūkosimies, ko tad mēs ielūksim. Trosnovski kungs. Atvainojiet, eh, priekšsādātāji, ka man otro reizi jārunā, bet es esmu viens no tiem, kas atbalsta šos priekšlikumus. Uh, Es tiešām uzskatu, ka mums šāda prezentācija ir jāorganizē. Mums tiešām vajadzētu ielūgt ekspertus, kas ir bijuši Japānā un kas tiešām ir redzējuši, kas notika. Jo mums nepieciešama tieša informācija. Netieša informācija noved pie nepareiziem secinājumiem. Vēl gribu pateikt, ka sekretariātam vajadzētu uh, Uh, ņemt vērā, ka no Eiropas tikta nosūtīts, uh, nosūtīta glābšanas komanda. Bija vairāki eksperti uh, katastrofu pārvaldībā, bet bija arī kodolu jomas speciālisti šajā komandā. Un es zinu, ka šie speciālisti bija ļoti tuvu norises vietai. Tā bija Eiropas nosūtītā komanda. Šie cilvēki visur piedzīvojuši eh, ļoti tieši eh, divas, trīs nedēļas pēc katastrofas, un viņi varētu pastāstīt laikam vislabāk, kas ir noticis. Varbūt varētu arī viņus ielūgt. Un katrā gadījumā atbalstu šādu mini uzklausīšanu. Paldies! Nīpla kundze, paldies! Eh, nerunāšu par pašu dosjē, vēlos tikai pateikties kolēģiem no citām valstīm, kas ir piedāvājušas uh, apgādāt mūs ar enerģiju, kad Vācijā būs jānogriež kodolstrāva. Nu, lūkosimies, kas tad īsti notiks. Ja mēs taču nevēlamies uzreiz atslēgt no tīkla visas kodolstācijas. Mums ir pakāpeniskās rīcības scenārijs līdz 2020. gadam. Mēs jau būtībā e, vairākus gadus cenšamies organizēt iekšējo enerģētikas tirgu. Ja tas tiešām mums izdosies, ja šis tirgus funkcionēs, e, tad e, tas palīdzēs mums visiem. Un varu tikai pateikt, ka Vācijas valdība nerīkojas naivi. Mēs ļoti labi visu izskaitļojām un izplānojām, un ļoti labi padomājām arī par to, kā var aizvietot uh, kodolstrāvu. Ja ir interese, varu arī šo informāciju piedāvāt. Udī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es gribu atbalstīt Polu ieteikumu uzaicināt kopīgā pētniecības centra pārstāvis. Viņi tiešām kolosāli strādā, un viņi varētu dot mums arī viedokli par uh, Eh, Eiratom izvērtējumu. Es gribētu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies. Žado. Žado kungs. Just pour... Eh, eh, gribētu sniegt informāciju kolēģiem. Es piekrītu kolēģi teiktajam. Vācieši, protams, rīkojas zināmā mērā saprātīgi. Zināmā mērā tas ir tāds pūļa uh, efekts Eh, bet es domāju, ka cilvēku demokrātija nevar saukt par tādu pūļu efektu tie cilvēki, kas balso, un šobrīd viņi spiež savu valdību pieņemt pareizos lēmumus. Un es gribētu aicināt visus, pirms varbūt ķerties pie kodola enerģētikas eh, faktiem un argumentiem, paskatīties, kāda ir statistika kopš 7 eh, plus 1 reaktoriem Vācijā. Pastīties, kāda ir statistika, kā ir mainīsies elektrības statistika starp Vāciju un Franciju. Un jūs redzēsiet, ka tas viss, kas šodien tiek teikts par Francijas kodola industriju, kas baro šobrīd Vācijas kodola industriju, ka tas nav taisnība. Jautājums par Fukušimas izvērtēšanu. Mans kolēģis no zaļo grupas, Riva Zīkungs, šobrīd atrodas Fukušimā Uh, viņa ir ēnu referente uh, šajā ziņojumā, un es domāju, ka viņa noteikti ļoti priecīgi atgriezīsies un varēs dalīties savā pieredzē, un es domāju, ka arī jau Dīkungs norādīja, ka uh, šis kopējais pētniecības centrs un tā veiktais pētījums nedod tādu neatkarīgu priekšstatu, tāpēc būs ļoti interesanti uzklausīt mūsu kolēģi. Paldies! Liels paldies kolēģim Žado! par to, ka jūs uh, vēlreiz apstiprinājāt, ka vācieši uh, nav uh, galīgi apjukuši, ka uh, viņi rīkojas tomēr saprātīgi. Tas tā ir. Bet tomēr kā priekšsēdētājs izmantošu savu postini un teikšu, ne vācieši, nekāds cits uh, nav nevainojami. Visiem gadās pieņemt kādu nepareizu lēmumu, bet nu lūkosimies, kas notiks un cerēsim, kā iekšējais enerģētikas tirgus uh, E, visu izlīdzinās. Un vai kāds te ir klāt no padomes? Ja mēs runājām par uh, līgumiem, uh, par to izmaiņām, un es zinu, ka padome strādā pie kāda kompromisa. Ja ne, tad Štromāra kungs no komisijas varētu īsumā uh, mums pastāstīt par to, kas notiek padomē. Jūs, protams, nerunāsiet padomēs vārdā, bet pastāstīsiet mums par notikušo. Jā, paldies priekšsādātāji. Kā jūs zinat, padomē, padome nevarēja zināmā momentā panākt vienošanos starp 25 un divām dalību valstīm, un galvenais šajā um, jautājumā bija par kodols šķelšanas sadaļu. Par uh, eh, kodols sintēzes sadaļu ir tāda vienošanās. Šonadēļ, lai panāktu vienošanos, prezidentūra uzņēma augstu līmeņu grupu, rīkoja sanāksmi, tātad tajā piedalījās uh, pašreizējā prezidentūra, nākošā prezidentūra un uh, viss centās uh, panākt kompromisu par šo vienošanos un var informēt, ka uh, Šī vienošanās ir rasta, tas notika vakar, mēs ceram, ka prezidentūra jums nosūtīs attiecīgos eh, kompromisu tekstus. Un dažos vārdos runājot, vienošanās tik, tika panākta eh, pamatprogrammu vairāk vēršot uz drošības aspektiem saistībā ar visām degvielas sistēmām. Padome prezentēs uh, šo uh, rezultātu darba grupai pirmdien, un tas tiks uh, sniegts priekšā, likts priekšā kā prezidentūras kompromiss, un prezidentūra cer, ka uh, kā jau mums ir saņemta informācija, ka tad šo pakotni varēs 22. Eh, iesniegt korpēram izskatīšanai, un eh, pēc tam attiecīgi tas varētu tikt pieņemts uh, eh, nedēļu vēlāk lauksaimniecības padomē vai otrā uh, atbildīgajā padomē. Tātad šis strupceļš ir pārvarēts un ir panākts kompromiss. Tāpēc domāju, ka padome drīz varēs pieņemt savu lēmumu, un uh, šai sakarībā arī ir uh, parlamentam svarīgi pieņemt savu lēmumu. Paldies! Mīļš, paldies! Vēlreiz kolēģis Žado, un tad vārds referentam. Jā, vai komisijas pārstāvs varētu pateikt, vai šajā vienošanā ir arī vienošanās par uh, finansējuma apjomiem un otrām kārtām, ja Fokuš, un vai Fukušīmas katastrofa ir tikus ņemt vērā šai kontekstā? Udī uh, kungam arī ir kāds jautājums, uh, lūdzu. Ähm, Jā, paldies. Ja es pareizi saprotu, ir pātrināts padomas uh, darbs, vai mums ir pārliecība, ka padome iepazīsies ar parlamentu atzinumu un vai viņi gribētu uh, tad runāt par laika grafikiem, jo, ja viņi izlems pirms parlaments sniegs savu atzinumu, tad mums nav jēga strādāt pie šī atzinuma. Štromājra kungs. The, uh, to start with uh, the first question, uh, of course, uh, CN... Pirmais jautājums. Nu, protams, visa diskusija padomē uh, sekoja, protams, Fukušīmas katastrofai. Uh, un atzinumam, kas tika prezentēts tikai pirms dažām dienām diskusijas koncentrējās uz saturu, nevis uz budžeta jautājumiem. Un tad par otro jautājumu. Es pašlaik nevaru, protams, runāt padomes vietā, bet komisija noteikti ļoti atzinīgi vērtēs parlamenta atzinumu Būtu ļoti jauki, ja tas būtu pieejams drīz, un tad arī padome varētu to ņemt vērā. Paldies par šo atbildi. Uh, tagad referents lūdzu. Uh, uh, Priekšsādātāji, es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās diskusijā. Paldies par visiem komentāriem, it īpaši Madarel kundzei un arī no Hercogas kundzes uh, sagatavotā izriet, ka uh, finansējuma ziņā jūs sagatavojāt daudz detalizētākus priekšlikumus nekā es. Jūs jau strādājat arī budžeta komitejā. Es uh, uh, zinu, ka šīs tēmas tiek pārunātas budžeta komitejā, nevis šeit. Mēs šeit nodarbojamies ar saturiskiem jautājumiem. Nu, par citiem komentāriem. Es piekrītu Rībeiha kungam. Viņš runāja par apmācības standārtiem, par tālāko izglītību, par kvalifikācijas celšanu. Mums ir nepieciešams domāt par arodi apmācību, e, kodolenerģētikas nozarēm, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Būtu labi, ja mēs organizētu itras uzklausīšanu, lai mēs varētu izanalizēt Fukušims mācības. Būtu labi, ja mēs varētu uzaicināt ekspertus no kopīgā centra. Šis eh, kopīgais pētījuma centrs darbojas ļoti labi. Viņiem ir eh, cipari, statistika, viņiem ir daudz zināšanu par radiāciju un tā tālāk. Mēs varētu gūt labumu no šīm zināšanām, un tāpēc eh, esmu pārsteigts konstatēt, ka plenārsēdē pārsvarā mēs runājam par izturības testiem, tāpat laikā neņemot vērā pilnīgi visus faktu un informācijas spektru. Atgriežoties pie Janovska kunga teiktā un citu kolēģi teiktā par to, ka ir nepieciešams turpināt pētīt šo jomu. Es piekrītu šiem kungiem, uzskatu, ka investīcijas pētījumos ir vajadzīgas. Atkal Fukušims saistībā jāatzīmē, ka vajadzētu strādāt tālāk ar pamatprogrammu. Pamatprogramma ir ļoti elastīga Un ir iespējams strādāt arī ar tādiem jautājumiem, kā kodola atkritumi. Varētu pētīt arī kodola atkritumu jautājumu. Vēl bija daudz komentāru par Vāciju, par to, ka Vācija slēdz kodola enerģijas padevi. Arī tas ir saistīts ar pētījumiem, tālāko attīstību zinātni. un arī kolēģis teica, ka Francija varētu nodrošināt elektrības padevi Vācijai. Bet tas ir saistīts ar plašāku skatījumu šo problēmu. Te ir jārunā par starpsavienojumiem Vācijas dienvidos. Vācijas dienvidos vispār ir ļoti daudz ražotāju, kas izmanto vēja enerģiju Bavārijā, Vācijas dienvidos šī ražošana no vēja enerģijas ir ļoti izplatīta, un jūs varat iedomāties, kā ir ar starp savienojumiem, kur tiek pārdots arī enerģijas pārpalikums. Pārpalikums tiek pārdots pāri robežai, to pērk Čehija. Rezultātā ir notikuši pārāvumi, jo tīkls nespēja izturēt visas šīs kustības, visas šīs plūsmas turp un atpakaļ ziemeļdienvidu savienojums Vācijā būtu jāuzlabo. Te es tiešām aicinātu Vācijai padomāt par šo jautājumu. Žadovkungs vēl pasvītroja savā uzrunā par to, ka ir nepieciešams nodarboties ar apmācību un izglītošanu. Jūs nevarat nodarboties ar šīm lietām, ja nav stabila zinātniska pamata tam. Un tad eh, vēl viens jautājums, ko es īsti nesapratu, ir šāds. Runa ir par veselību, par medicīniskām izziņām, eh, kas ir saistīts ar eh, kodolpētījumiem, bet bez patiesiem tādiem īstiem pētījumiem saistīt ar medicīnisko situāciju mēs nevaram arī piedāvāt jauns ārstēšanās veids vai jaunu terapijas pieeju. Kaut gan šis jautājums, kā pasvītroja kolēģis, ir ļoti svarīgs. Mums ir jādara tā, lai visi mūsu iedzīvotāji būtu dro, justos droši, bet tāpat laikā nedrīkstam aizmirst par nacionālajiem regulātoriem, kas ir atbildīgi par drošības garantēšanu, kas ir atbildīgi par risku mazināšanu. Un izmantojot Remeka kunga piedāvāto metaforu, par lidmašīnu. Protams, no sākuma ir lidmašīna avārijas situācijā jānosēdina zemē un tad jāpēta, kas par vainu ir dzinējā. Un tas pats ir Fukushima. Un arī plenārsēdē mēs dzirdējām, ka ir jāpieaicina citi eksperti, kas ir zinoši šai jomā, lai izanalizētu visu šo situāciju. Un mēs varētu arī šeit aicināt ekspertus. Mēs vienmēr varam nodrošināt Vāciju ar elektrību, Austrumēra, apvienotā karalistē ir elektrības pārplikums. Paldies par visu ieguldījumu. Un um, es arī saprotu, ka padome e, būs iespējams rast konsensu kaut kādā veidā, būs kompromiss, un es ļoti ceru, ka kopā ar ēnu referentiem mēs atradīsim kopsaucēju, strādājot visi kopā. Kolēģi. Paldies eh, kolēģim Brezinam. Konstatēsim tātad. Ā, es redzu, ka Angelika Nīpla vēlas izteikties. Atvainojiet priekšsēdētāji. Jūs vēl pieminējāt Vācijas atteikšanos no kodolenerģijas. Tā ir viena no tēmām. Tika pieminētas arī sēkas, kas var rasties tīkla pārslogošanai. Kolēģis pieminēja Čehijas tīklus. Un jāsaka, eh, ir aicinājums komisāram Ettingeram veikt eh, pētījumu eh, par tīklu kapacitātēm un cenu attīstību. Es vēlējos tikai vēlreiz uzsvērt, ka šāds aicinājums ir bijis. Varbūt komisija varētu to oficiāli uh, izteikt šo priekšlikumu. Uh, arī Ribija kungs uh, to atbalsta. Bet varbūt tiešām jūs varētu uh, aicināt komisiju sagatavot šādu pētījumu. Labi, to iekļausim kopsavilkumā. Tad vispirms par tēmu, kas ir darba kārtībā. Mēs lūksim sekretariātu pārbaudīt darbu grafiku, ņemot vērā visjaunāko attīstību padomē, tad lūksim sekretariātu paziņot mums eh, ļoti drīz par vakardienas padomes darba grupas lēmumiem jo mums jāizmanto e, šie atzinumi. Nav jēgas taču, kā Udīkungs teica, mums te turpināt diskutēt, ja padome jau ir pieņēmusi lēmumu un viss ir izlemts. Otrkārt, Fukušīmas jautājumā mēs uh, kaut kādā veidā uh, iegūsim uh, informāciju, ielūksim Uh, dažus ekspertus, uh, lai uzzinātu, kāda ir pašreizējā situācija. Tāda mikro uzklausīšana tiks organizēta. Treškārt, uh, paldies Niplas kundzei un Brezina kungam. Jā, tiešām es uzrakstīju vēstuli oficiālo komisaram Ettingeram un lūdzam komisiju šajā vēstulē prezentēt jau esošos darba rezultātus paziņot mums par to, kādas ir iespējamas sekas atteikšanās no kodola enerģijas. Mēs tagad uzklausījām ļoti interesantus piemērus, un es neko tagad nesaku pret Vāciju, bet runa ir par to, ka vienas valsts lēmums enerģētikas jomā ietekmē arī citas valstis, kaimiņu valstis. Uh, Mēs jau visu laiku par to runājam, ka enerģētika kļūst īsteni eiropeiska. Un tas ir piemērs tam. Piemēram, kad mēs diskutējām par izturības testiem, ļoti grūti ir iegūt kādu konkrētu rezultātu. Un tāpēc jau arī plenārajā sanāksmē mums e, neizdevās pieņemt rezolūciju par kodoldrošību. Bet e, šādiem negatīviem rezultātiem nevajadzētu atkārtoties. Tāpēc mums jāizmanto visas iespējas, lai iegūtu precīzu informāciju un uh, rīkotos tālāk uh, kopsakarīgāk. Labi, liels paldies! Un tagad pie nākamā uh, darba kārtības punkta. Tagad būs uh, uh balsošana. Pa, balsošana tad par naftu un gāzi pašlaik nerunāsim, bet daži vārdi par Galileo. Ir notikušas sarunas, un cik mēs dzirdējām, eh, viss virzās uz priekšu. Lūdzu, referents. Jā, paldies priekšsēdātāji. Jums ir taisnība. Notika neformālais trialogs. Eh, Māja beigās šeit pie mums parlamentā, un tas bija jau trešais. Uh, Eh, trešais trialogs ar komisijas un padomes pārstāvjiem. Līdz šim trialogam eh, mums izdevās saskaņot vairākus jautājumus ar komisiju un padomi, piemēram, par datu aizsardzību. Šis jautājums tagad ir apsvērumos, norāda uz datu aizsardzības direktīvām. Tad mēs panācām arī pārskatīšanas klauzulu par uh, valsts regulēto signālu, Šī pārskatīšana notiks aptuveni 2016. gadā. Tad arī uh, finansēšanas jautājumi ir iekļauti un cilvēku tiesību ievērošanas jautājumi. Par finansējumu mēs neesam vēl padziļināti diskutējuši, jo uh, uzskatām, ka Galileo sistēma un valsts uh, regulētais pakalpojums ir jāsalīdzinā ar GPS sistēmu, kas ir bezmaksas. Uh, Bet, protams, eh, viss ir valstu atbildībā, un tas var domāt par to, kā uh, sistēmas dalībnieki vai pat trešās valstis var piedalīties sistēmas finansēšanā. Tad PRP iestādes uh, dalību valstīs uh, rūpēsies par sistēmas drošību, bet ja tās nevarēs to garantēt, tad komisijai vajadzētu noteikt sankcijas To gan mums neizdevās panākt, padome to eh, neakceptēja, bet dalību valstīs būs paredzēts sankciju mehānisms. Tad ceturtais punkts bija, ceturtais pants bija ļoti svarīgs eh, - informācijas aizsardzība un eh, procedūras, kas tiks piemērotas, ja notiks kādas drošības problēmas. To padome akceptēja. Pēdējā trialogā uh, Mums izdevās pārliecināt uh, sarunu biedrus, mums izdevās vienoties par pēdējiem punktiem, bija arī zināmas nesaskaņas viedokļos starp padomi un komisiju. Bet es domāju, ka lielākā problēma bija deleģētie tiesību akti. Un mums bija iespējas uh, ka varbūt uh, dažas dalību valstis īsti nesaprata, kādas jaunās tiesības ir noteiktas Lisabonas līgumā. Un, piemēram, 8. pantā ir daži noteikumi padome, ir uh, komisijas priekšlikumu vainājusi, lai izvairītos no deleģētajiem tiesību aktiem. Nu, arī mēs te piedalījāmies, jāsaka. Un tur bija tiešām lielas nesaskaņas, jo komisijai bija detalizēts priekšlikums pielikumam, padome šo pielikumu ir krasi samazinājusi. Beigu beigās izdevās rast kompromisu, proti eh, arī parlaments piekrīt, var, varētu piekrist šim samazinātajam pielikumam, saīsinātajam sarakstam, eh, bet eh, tomēr tad deleģēto aktu izmantošanai. Un tad bija komisijas deklarācija, par kuru daudz strīdējamies. Zinām, ka vakar Koreper sanāksmē padome beidzot to pieņēma un par to vienojās. Drošības jautājumi ir šajā deklarācijā un ir atrasts kompromiss, kuram komisijai bija grūti piekrist, bet liels paldies komisijai par to, ka jūs mainījāt savu viedokli. Es uzskatu, ka tagad sasniegtais kompromiss ir tas maksimālais, ko mēs varam pieļaut uh, tiesību ierobežošanā saskaņā ar Lisabonas līgumu. Bet tagad uh, mēs uh, varam piekrist priekšlikumiem un domāju, ka mums izdosies vienoties pirmajā lasījumā. 30. jūnijā mums būs jābalso komitejā, ņemot vērā vakardienas korepēra lēmumu, un tad notiks attiecīgās procedūras, tā kā balsojums plēnumā būs laikam septembrī. Bet, nu, eh, labi, kā dalību valstīm izdevās vienoties vēl Ungārijas prezidentūras laikā Koreperā. Tas nebija vienkārši dažas valstis uh, stipri pretoju, pretojās, bet viss tagad ir pabeigts. Un jāsaka, ka mūsu galvenais mērķis jau nav vienošanās pirmajā lasījumā. Uh, Mums ir jāatrot risinājums, kas mums būtu pieņēmams. Un es domāju, ka e, šādi kompromisi nākotnē tomēr būtu kaut kādi jānovērš. Un paldies, liels paldies jums un arī e, visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies arī komisijas pārstāvjiem. Sadarbība tiešām ir bijusi ļoti veiksmīga, arī formāli tā notika ļoti kārtīgi. Nu jā, šodien tiešām mēs nevaram par to balsot, bet tas ir procedurāls jautājums. Balsojums notiks 30. jūnijā. Domāju, ka kopumā sasniegtais rezultāts ir visai ievērojams, un Ungārijas eh, prezidentūra te ir sniegusi savu artavu. Liels paldies visiem, un tagad nākamais punkts. Pētījums par jautājumu, kuru mēs skatījām jau vakar enerģētikas stratēģija vidusjūras dienvidu reģionā. Un tagad lūkšu runātājus uz priekšu, tad varēsim uzreiz sākt prezentāciju. Viena līdz divas minūtes, līdz visi būs klāt. ready, can... Jā, esat gatavi, mēs varam sākt. Jā, ham... Dāmas un kungi, tagad pievērsīsimies Eiropas Savienības enerģētikas stratēģijai vidusjūras dienvidu reģionā. Mēs eh, devām uzdevumu sagatavot pētījumu. Šis lēmums tika pieņemts 2010. Eh, gada jūnijā, šī gada maijā pētījums bija gatavs. Tagad to prezentēs divi eksperti. Uh, Bernārds Duamels, es ceru, ka es pareizi izrunāju vārdu, un Andrijs Bosauns. Jā, pareizi izrunāts. Lieliski, paldies. Un tagad visi nepacietīgi gaidām jūsu prezentāciju par uh, pētījuma rezultātiem. Lūdzu. Thanks. Yes, thank you. Uh... Paldies. Dāmas un kungi, uh, mani sauc Bernārds uh, Džomeļ. Ja neiebilst, izteikšos franču valodā. Donc, euh, nous commençons... Uh, sākšu savu prezentāciju, tātad ar kopīgu mums ar manu kolēģi Boso kungu, un mēs runāsim, un arī jūs redzēsiet slaidu materiālu priekšā. Runājot par vidusjūras reģionu, šī karta parāda, cik uh, svarīgs ir šis reģions ģeopolitiski kopumā. Vidusjūras reģions ir uh, vesela, tā teikt, kontinenta centrā. Oui, euh, <clears throat> c'est ok, d'accord. Oui, là, vous avez <clears throat> un bref aperçu. Jā, Jūs redzat eh, šeit eh, vidusjūras eh, kartes karti, lai jūs redzētu, kādas ir valsts un šis reģions, par kuru mums tika lūgts veikt šo pētījumu. Mūsu pētījums tātad ir pa vidusjūras basēnu, kas iekļauj Eiropas Savienības valsts, kuras ir pie Melnās jūras, tāpat arī pie vidusjūras. Uh, Ir astoņas šādas Eiropas Savienības dalība valsts. Principā ir septiņas, bet mēs esam pievienojuši arī Portugāli, kura ir uz Sibērijas pussalas un tradicionāli to arī tomēr uzskata par vidusjūras valsti. Tātad ziemeļpusē ir Spānija, Itālija, Slovēnija, Grieķija, plus vēl Kipra un Malta. Attiecībā uz gāzi Kipra un Malta ir uh, gāzes uh, tranzīta valsts Malta, uh, ņemot tās izmēru un infrastruktūru un izmaksas, diez vai tā būs par tādu lielu terminālu valsti, bet toties Kipra ir diezgan būtiski lieli projekti būvēt metāna centru, lai varētu ražot elektrību ir desmit uh, dienvidu valstis uh, no Marokas līdz uh, Turcijai, tātad kaimiņu valsts, Magreb valstis, Lībija tāpatās, kas nepiedēr ne austrumu, ne tādai rietumu blokam, un Mašrek valsts, Ēģipte, Libāna, Sīrija un tāpat arī Jordāna, kas eh, tā strikti nepiedēr eh, vidusjūras valstīm, bet kas tiek uzskatīta par eh, Mašreka zonas valsti. Tā ir valsts, kurai ir uh, IEMGMP projekts, tātad Europe Maghreb Gas uh, Masterplan, Libāna, Sīrija un Ēģipte tur līdzdarbojas, plus arī vēl uh, citas valstis - Turcija un Izrēla. Šī karta ir uh, jauna, un tā parāda vidusjūras uh, Eh, dibenu, jo ir eh, jāšķērso šī jūra euh, eh, ar cauruļvadu palīdzību, un tāpat ir projekti attiecībā uz pašreizējo transportu. Un, zināmā mērā, nav zināms pietiekam daudz par vidusjūru, vidusjūras dziļumu, austrumu daļā, tumši zilā krāsā. Uh, ir uh, mazāk par 3000 uh, metriem uh, dziļums. Jūra varbūt dziļa līdz pat 5000 metriem. Tātad tas, zināmā mērā, rada tāds dabas uh, rakstura šķēršļus, kas nebūtu nav maz svarīgi. Runājot par šo ievadu tēmai, Uh, starp ziemeļiem un dienvediem vidusjūras reģionā. Varētu teikt, ka demografiskā ziņā šobrīd uh, ir diezgan tāda salīdzināma iedzīvotāja daudzuma, apmēram 200 miljoni katrā tā teikt uh, pusē. Turpretim vidusjūras dienvidu pusē ir demografiskais pieaugums, kas ir uh, praktiski četreiz ātrāks nekā ziemeļ uh, daļā, tātad 3,6 reizes ātrāks. Un runājot par uh, enerģijas patēriņa atšķirībām, elektrības patēriņš uz cilvēku uh, dien, ziemeļu pusē ir uh, četras reizes augstāks nekā ziem, uh, dienvidu pusē. Tātad, protams, tas ir atkarīgs no katras valsts ir tikai viena valsts, kura ir apmēram līdzīgā līmenī kā ziemeļu puses valsts, tā ir Izrēla, bet visām pārējām Māroka, piemēram, elektrības patēriņš ir tiešām ļoti mazs, apmēram 600 kWh uz cilvēku. Oui, alors juste euh, quelques chiffres sans vous. Jā, vēl daži cipari, mēs nepārsātināsim jūs ar cipariem, bet daži tomēr ir vajadzīgi par gāzi, piemēram, jo uh, Bernārs ir uh, speciālists uh, atjaunīgos uh, avotos un par elektrību, un es vairāk par gāzi un naftu. Tātad runājot par gāzi. Gāzes patēriņš Mums ir 2009. gada cipari, jo mēs esam, tad, kad mēs rakstījām šo pārskatu, 2010. gada cipari vēl nebija zināmi. Bet runājot par Eiropas Savienības un medvalstīm, gāze ir apmēram puse no šī reģiona nākošā gāze ir apmēram pusi no gāzes, kas tiek iegūta Eiropas, izmantot Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienībā varētu teikt, ka ņemot vērā tāpat kā tas ir ar citiem izēju materiāliem, šīs rezerves bieži vien ir uh, ziemeļos, astoņās Eiropas uh, Savienības valstīs, tātad vidusjūras reģiona valstīs ir tikai viena valsts, kura ražo gāzi, tā ir Itālija, bet visādi citādi mēs esam diezgan tālu šajās zieme, uh, dienvidu valstīs no tiem gāzes apjomiem, kas ir ziemeļos. piemēram, Lielbritānijā un Vācijā, Polijā un, protams, Nīderlandē, kas ir ļoti būtisks ražotājs. Runājot par Eiropas Savienības dienvidu valstu atkarību atkar no gāzes importa, 95% apmērā 95% gāzes, kas tiek patērēti dienvidē Eiropas Savienībā ir importēti. Un šie cipari tikai palielinās, jo raugoties uz to, kas notiek Eiropas Savienības valstīs, gāzes ražošana a, samazinās un gandrīz jau ir pārstraukta tādās valstīs kā Spānija un Francija, tikai a, Itālijā tā notiek. Tas notiek, ka pēc kaut kādiem dažiem gadiem a, kopīgais importētais vai, teiksim, patērētais Un uh, importētais uh, Dienvidu Eiropā, tātad pārsvarā tas būs imports. Jā, te ir mūsu prezentācijas plāns. Mēs tātad īsi pastāstīsim par Eiropas Savienības politiku šajā jomā, tad mēs tālāk pāriesim pie elektrības, pie gāzes. Un beigās izteiksim arī vairākus ieteikumus, kas tie izriet no šī pētījuma. Tātad pārējām pie Eiropas Savienības uh, politikas. Ah, pardon, oui, tu mets tout. Tu mets tout. Voilà. Oui, alors, bon, ce, ce, ce, sont des, ce sont des grandes lignes, vous les connaissez. Euh. Jā, šīs ir lielākās vadlīnijas, tūs jau no, tās jau jūs noteikti labāk zināt kā mēs. Es gribēju tikai uzsvērt šajā pirmajā slaidā to, ka nesen ir izveidots NSOE un arī NSOG, kas ir Eiropas uh, tīkls uh, transmisijas sistēma operatoriem. Tātad tās tāds neformāls organizācijas, kuras ir izveidotas, lai varētu izstrādāt infrastruktūras plānus Eiropas Savienības līmenī un kas jau ir izstrādājuši pirmos masterplānus desmit gadu periodam gan gāzei, gan elektrībai. Tātad tie ir desmit gadus plāni, kas uh, ir tādi kā plūstošie plāni. Ik uh, divus gadus viņus pārskata, atjauno. Uh, pirmais tika izstrādāts 2008. gadā un pirmā pārskatīšana šim plānam notika 2010. gadā. Oui, oui. Alors, les, les, les priorités. Tālāk runāt par prioritātēm. Kas mums šķita svarīgi šajā 2010. gada stratēģijā, tā ir pavisam tāda nesen pārskatīta, tātad galvenais bija šīs ārējās Eiropas tirgus dimensijas stiprināšana un arī tas, ka Eiropas Savienība vēlas nodrošināt tādu spēcīgāku integrāciju Eiropas Savienības ietveros un arī Eiropas Savienības energotirgu integrāciju ar dienvidiem kas būtu iespējams nodrošinot uh, dienvidu reģionālo energotirgus uh, integrāciju. Un uh, šie minētie plāni jau ir viena no ilustrācijām, bet ir nepieciešama spēcīgāka integrācija starp Eiropas un uh, uh, vidusjūras dienvidu energotirgiem un plāniem. Tālāk šeit ir interesanta karte jo no vienas puses tā atspoguļo šos energo koridorus, energo transporta koridorus no vienas puses, tas ir Eiropas iekšpusē, stiprinot iekšējo tirgu un tāpat laikā ļaujot arī tām valstīm, kuras ir mazāk apgādātas ar izēju resursiem, lai tām būtu piekļuve resursiem, kas atrodami kaimiņu valstīs. Un tāpat arī energo koridori atspūgļot starp Eiropas Savienību un uh, vidusjūras uh, dienvidu uh, krastu. Par to mēs runāsim vēlāk, uh, bet ir tā sauktamais, saucamais dienvidu koridors, kurš, kurš ir paredzēts, lai ļautu izmantot tuvējo austrumu uh, resursus lai tos varētu novadīt uz Eiropas Savienību, izmantojot tātad dienvidu un austrumu uh, virzienus koridors. Un uh, šis uh, koridors uz rietumiem, tas ir paredzēts elektrības uh, sadalēji. Jāpiemina atjaunīgo energoresursu direktīvu šai sakarībā. Tā nosaka 20% mērķi, tātad no atjaunīgiem avotiem līdz 2020. gadam. Jāatceras arī attiecībās ar dienvidiem 9. pants, kurš paredz, ka kopīgi projekti var tikt slēgti starp dalību valstīm un trešajām valstīm, kas savukārt ļautu Uh, nodrošinātu būtisku atjaunīgo enerģijas apjomu no uh, šīm trešajām valstīm un no Dienvidu Eiropas, Dienvidvidus jūras reģionu. Eiropas uh, mērķi varētu veicināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu arī Dienvidu valstīs, tātad Marokā, Sīrijā, arī Eģiptē. Tātad, runājot par elektrību, iespējamais koridors elektrības eksportam ir attēlots šeit tādā ļoti vispārīgā veidā. No vienas puses tur ir Magreba valstis, Alžīrija, Maroka, Tunisija, un No otras puses tātad saiknes paredzētas uz Spāniju, kas jau pastāv šī saikne, un uz Itāliju tas ir projekts, kas vēl pagaidām projektu fāzē. Tātad tur ir runa par saikni arī starp uh, Tunisiju un Itāliju, un tālāk arī saiknes, tātad nodrošinājums. Mēs uh, skatīsimies, kāda tur būs šķēršļi, kā tas attīstīsies, bet ir paredzēts arī starp uh, um, vidusjūras austrumu reģionu valstīm un Balkānu valstīm. Un, uh, tātad Eiropas Savienības valstīm, kas ir Balkāna reģionā. Lielākā daļa to šāp savienojumu vidusjūras reģionā veidot tā saukto medringu šādu saīsinājumu. Te mēs redzam, kādi ir šie apjā, apmaiņas apjomi, sākot ar 2008. gadu, tātad šeit 2008. gada dati gigavatt stundās un uh, Eh, dienvidos salīdzinot, mēs redzam, ka šie cipari ir daudz mazāki, un dienvidos mēs redzam arī daudz lielāku fragmentāciju šiem uh, savienojumiem. Nu, tātad ir tāda kā trīs centri Magreb valstis. Tunisija, Lībija, šis savienojums nav labs. Tālāk vēl viens centrs uh, Turcija, kas ir vairāk integrēts visā Eiropas kopumā un tādā veidā ir atdalīts no saiknes ar šo Eģiptī kā centru. Tur vēl nav notikusi visa sinhronizācija, tāpat arī savienojumos ar Sīriju. Runājot par šo Magrebu valstu, centru vai polu. Te mēs redzam, kādas ir šīs saiknes savienojumi starp eh, šīm trim valstīm un Spāniju. Ir dubults eh, savienojums, starp savienojums no Marokas uz Spāniju. Un pēc tam notiek arī apmaiņa, ir starp savienojumi, kas eh, nodrošina apmaiņu starp Maroku, Alžīriju un Tunisiju. Un Tāpat ir redzams, ka ir arī savienojums ar Lībiju. Tas ir ļoti vājš, ja tā varētu izteikties, un uh, arī slikti funkcionē. Tālāk par uh, Turciju kā energocentru ir atkal trīs uh, starpsavienojumi ar Grieķiju, Bulgāriju. Elektro tīklu sinhronizācija Grieķija, Bulgārija un Turcija, tātad energo kopiena Balkānu reģionā un Turcijā. Tas uh, šobrīd notri, notiek, tas tiks pabeigts 2012. gadā, tā ir plānots, un uh, sinhronizācija ar Sīriju uh, tiks pārtraukta. Tas tiek atlikts uz vēlāku laiku, uz 2015. gadu apmēram, un varbūt arī vēl vēlāk. Un eh, tāpat ir domāts par eh, starpsavienojumiem starp Turciju un visu pārējo dienvidu vidusjūras reģionu. Tā tad eh, šāda ir schēma, kas parāda arī Ēģiptes pozicionējumu, strateģisko pozīciju Ēģipte Uh, tur ir ļoti daudz, uh, 90 miljonu iedzīvotāju un uh, uh ļoti spēcīgs uh, pieaugums un energo pieprasījums arī liels. Un Eģiptei ir ļoti, kā es teicu, liels pieprasījums un ir nepieciešams, lai arī Eģipte saņemtu piegādes, enerģijas piegādes un uh, lai Nīlas baseins saņemtu uh, pietiekams energoresursus. Ir paredzēts arī starpsavienojums starp Ēģiptu un Etiopiju. Arī no, uh, no līča valstīm varētu būt starpsavienojums un piegādes. Varbūt, ka ar to nebūs pietiekami, e, ir jāsaprot, ka Ēģiptes demografiskais pieaugums ir uh, spēcīgs un uh, Uh, ņemot vairāk 50 gados bija apmēram 50 uh, miljoni iedzīvotāji. 2050. gadā būs 150 miljoni iedzīvotāji, un tāpēc šis energo jautājums ir jārisina, un uh, šis demokrātiskais pieaugums notiek arī tāpēc, ka pilsētas attīstās, pilsētām ir nepieciešams ūdens, tā, un ūdens apgāde rada liels problēmas. Uh, ūdens apgāde arī prasa lielus energo uh, resursus. Tālāk Magreb valstis, kuras neapšaubāmi. Tām ir uh, visspēcīgākais reģionālās attīstības uh, potenciāls. Uh, skatoties uz 2020. gadu, varētu trīskāršoties starp savienojumu apjoms ar Spāniju, tāpat ar Itāliju. Tas iespējams būs projekts saistībā arī ar Tunisiju un Itāliju ir projekts, kas paredzēts līdz 2016. gadam, un ir arī projekts, kas varbūt ir tālāks, tāds ilgtermiņa, starp Alžīriju un Itāliju, caur Sardīniju. Tātad dažādi projekti tur ir paredzēti. Un ir paredzēts arī stiprināt savienojumu, tātad veikt tirgu integrāciju starp Maroku, Tunīsiju un Alžīriju. Tas ir arī Eiropas projekts, kurš saucas tirgus integrācija um, Magreba uh, valstīs. Šis projekts jau notiek. Jau darbi ir uzsākti, jau pirms gada tika pieņemta deklarācija šajā virzienā, lai stiprinātu šo integrāciju starp valstīm. Uh, trīs energo ministri no šīm valstīm sanāca kopā uh, Alžīrā. Un uh, notika sanāksmes vairākas, viena notika Briselē oktobrī pagājušā gadā, un uh, tad vēl viena Alžīrā, kas notika arī pagājušā gadā. Uh, Saules enerģijas plāns vidusjūras reģionā, tas ir paredzēts, lai veicinātu atjaunīgos energoresursus, un uh, tie ir labs risinājums energo problēmai šim uh, lielajam pieaugušajam patēriņam dienvidu valstīs. Tas ir plāns, kas paredz izvietot 20 gigavatu, uh, izstrādāt 20 gigavatu papildus kapacitāti lai varētu izmantot foto, saules fotoenerģiju, saules enerģiju, saules termisko enerģiju. Tātad solar power to sauc angļu valodā, un tāpat izmantot arī vēja enerģiju. Vēja enerģija ir ļoti nevienmērīgi izkliedēta, tā teikt, tās ieguve. Galvenie vēja enerģijas centri ir Eģipte, Eģipte un Maroka, tāpat vēja enerģija tiek, ir iespējams to iegūt arī Tunisijā ir interesants iespējas, bet tās ir mazāk apjomīgas. Viens no solārā plāna mērķiem ir rīkoties tā, lai tiktu veicināta un konverģēta reglamentācija, regulējums, lai varētu nodrošināt atjaunīgo resursu izmantošanu un lai varētu arī privātais sektors līdzdarboties tādā veidā, lai privātie ieguldītāji varētu atbalstīt šo attīstību. Tātad mēs virzamies uz integrētu tirgu, eiro vidusjūras tirgu, un mēģis ir, lai saules enerģija varētu arī tikt tātad saņemt Eiropā. Aussi, quand même, de résoudre les problèmes techniques inhérents à la production Mēs tādā veidā gribam atrisināt arī tehniskās problēmas, kas ir saistītas ar eh, elektrības ražošanu, tāpēc, ka nevienmēr var nodrošināt pastāvīgu saules avotu pieplūdi, tad ir kaut kādi pārāvumi. Un tad ir jādomā arī par to, kādā veidā mēs varētu uzkrāt eh, saražoto elektrību kādu laiku. Un eh, vēl viena iniciatīva kas ir saistīta ar Vācijas iniciatīvu. Tas ir Desertec 2 e, iniciatīva. E, šī iniciatīva tika uzsākta 2009. gadā. Tas ir apmēram īsa, īsu brīdi pēc e, direktīvas par atjaunojumiem resursiem pieņemšanas. Tā ir ļoti tāda ambicioza iniciatīva, tur ir paredzēts ražot vairākus simtus kilovatu elektroenerģijas tuvākajos mm, gados. 400 miljardi eiro ir nepieciešams šīs iniciatīvas atbalstam. Te šī iniciatīva iet cauri tūkstnesim, jo tur tieši atrodas paši rentablākie saules enerģijas avoti. Uh, un tas arī atbalsta kādu citu mūsu iniciatīvu, ir nepieciešams tālāk nodrošinot pār, padevi pāri vidusjūrai uz Eiropu, un tad, tāpēc arī projekts MedGrid, kas arī balstās uz Francijas neseno iniciatīvu, un ir arī formalizēta pēdējos mēnešos. Um, Šis projekts tiek veikts arī iespēja izpēte, tiek analizēti līnijas veidošanas uh, apstākļi, un pirmie rezultāti šī, šai izpētē varētu būt 2013. Uh, gadā. Tātad šis izpētes pētījums varētu ar pirmiem rezultātiem būt 13. Uh, gadā. Vēl viens svarīgs aspekts Eiropas politikā, kā arī dienvidu valstu attīstībai svarīgs elements, ir nepieciešams atbalstīt arī energoefektivitāti. Šai efektivitātei ir zināms progress Ziemeļvalstīs, bet dienvidos mēs konstatējam, ka uh, Šis progress enerģetiskajā efektivitāte ir mazāks nekā tas, kas ir koncentrēts ziemeļos, tāpēc um, ir jāveic noteikti pasākumi, jāsniedz atbalsts dienvidu valstīm, lai tiktu veidot attiecīgā normatīvā bāze, piemēram, Maroka Tunīzija, Ēģipte, Jordāna, arī Izraela šai ziņā ir saistīta, kur ir nepieciešama šī normatīvā bāze. Tālāk par attīstību enerģētiskā jomā. Tad mēs tiecamies uz supertīkla radīšanu starp Āfriku un Eiropu, Ziemeļāfriku. Un uh, Šeit eh, mēs izmantotu arī saules enerģiju. Un arī varētu šis tīkls šķērsot jūru, varētu saistīt Āfrikas tīklu ar Eiropas eh, tīklu bez eh, dublēšanās vai bez trīs kāršošanās, bez ar esošajām iespējām. Uh, tad šī, tā, šis tāds risinājums domāt par šādu augsta sprieguma tiešas strāvas tīklu, pārvadot elektrību garos attālumus, tāda HVDC tīkls, un tādā veidā mēs varētu arī nodrošināt virzību šādā vajadzīgajā virzienā. Tad, lai nodrošinātu nepārtrauktu elektrības pārdevi, tieši nodrošinot uh, atjaunojamo eh, resursu eh, nodošanu. Nu, šeit es runāju gan par saules, gan par vēja enerģiju. Eh, piemēram, Sovietas kanālā ir projekti šai ziņā. Un mums ir labāk jāvada šī nepārtrauktās enerģijas pārdeve, un to ir vieglāk darīt, ja tīkli ir plašāk. Šeit atkal ir šie riņķi, vai šis riņķis vidusjūrā, eh, kur ir piedāvāts eh, veidot savienojumus dienvidu ziemeļi, arī aptverot Itāliju un kaimiņu valstis. Itālija ar kaimiņu valstīm mainās ar būtiskiem enerģijas apjomiem. Es izlaidīšu, es pāriešu pie gāzes šobrīd. par, došu jums vārdu. Šeit par gāzi arī ir vesela rinda problēmu saistīta ar ražošanu un transportu. Gāzei situācija ir nedaudz savādāka, šeit eksistē Eiropā arī rezerves, tāpēc galvenais jautājums, kas būtu jārisina gāzes sakarā, ir transports un arī piegāžu drošība. Šeit ir ļoti interesanta karte. Šeit mēs redzam, kā darbojas, kā ietekmē situāciju galvenie e, eksportētāji, kas ved gāzi uz Eiropu. Šeit lielākais uzdevums gulsts uz Krieviju zaļajā krāsā. Šeit ir arī eksporta līnijas no Alžīrijas, un arī vēl augšējā daļā ir arī no, piegāds no Norvēģijas, un kas arī sēdz Baltijas valsts. Bet mēs redzam arī Krievijas situāciju, tur ir četri galvenie piegādātāji. Un šī karte ir interesanta tādā ziņā, ka, ka jūs redzat, kā tiek apgādāta Itālija, ka šeit ir piegādas no Krievijas, bet ir arī eh, iespējams piegādāt no citām vietām. Tad kā ir ar šiem gāzes vadiem? Principā tie gāzes vadi, kas transportē gāzi, eh, kas eh, attiecīgi pārsūta dabasgāzi un sašķidrināto gāzi šeit eh, runājot par gāzes projektiem, mēs izmantojam esošos savienojumus. Tagad ir trīs gāzes vadi, kas saista Alžīriju, Lībiju un Dienvidu Eiropu, tad uz eh, rietumiem, tālāk uz Spāniju. Un ir arī iespējams uz otru pusi, caur Tunīsiju, uz Itāliju, eh, caur Sicīlijas galu un vēl pa labi ir nesens projekts, kur ir iespējams transportēt no Lībijas. Šeit ir projekti, vairāk, kas varbūt nav vēl attiecīgi pabeigti, tātad Spānija, Alžīrija. Šie gāzes vadi varbūt vēl nedarbojas, kāpēc? Uh, tāpēc, ka krīzes apstākļi, sākot no 2008. gada, Spānijai ir e, bijušas grūtības atrast klientus, bet e, šeit šis vats iet caur Korsu, Kor Korsiku, caur Sardini, tādā, tādā veidā no Alžīrijas uz Itāliju tiek nodrošināta padeve. Šeit problemātiskie jautājumi gāzei. Šeit ir trīs galvenās problēmas faktiski A punktā. Ir nepieciešams nodrošinot galveno mm, mūsu uzdevumu nodrošināt drošas piegādes. E, šeit mēs gribam saglabāt sasniegto. Mēs zinām, ka gāze ir absolūti nepieciešama un nepieciešams nodrošināt gāzes drošas piegādes Eiropas Savienībai. Ir nepieciešams vairāk un vairāk gāzes ir nepieciešams atbalstīt arī dienvidus, tur 96% gāzes padeves ir jānodrošina šajos dienvidos. Tātad jādomā, kādā veidā nodrošināt diversifikāciju, lai būtu vairāk avoti, kas nodrošina drošu piegādi. Tad ir iespējams šo diversifikāciju nodrošināt tehniskā progresa gaitā. Uh, Mums ir doma par gāzesvadu izmantošanu, par sašķir... ir iespējams arī sašķidrināto gāzi vest ar kuģi. Un šeit šie projekti tiek tālāk izstrādāti, attiecīgi, lai labāk nodrošinātu piegādes Eiropai, ir apmēram 15 dažādas valstis, kas ir iesaistītas šajos projektos lielākie spēlētāji ir četras valsts - Krievija, Alžīrija, Nīderlande. Tad mums ir nepieciešams tālāk domāt par diversifikāciju. Pagaidām esošie projekti nav pietiekami, tāpēc, ka nu, pieprasījums pēc gāzes pieaug. Un ir nepieciešams domāt par jauniem ražošanas avotiem, tomēr gāze joprojām ļoti svarīga, tā tiek izmantota arī koģenerācijas stācijās, lai ražotu elektrību. Ir nepieciešams tomēr atrast jaunus avots un jaunas iespējas, lai labāk apgādātu gan rietums, gan dienvidaļu Šeit mēs varētu strādāt kopā ar Irāku, Irānu, ar Kaspijas valstīm, ar Līča valstīm, izmantojot arī Ēģipti. Tādā veidā diversificējot piegādes. Šeit īsumā arī ceļi, kas mums ir paredzēti kā projekti šobrīd, kur ir iespējams transportēt dabas gāzi eh, no vidusjūras austrumiem uz Eiropas virzienu, un šeit ir problēma tāda, ka Te ir divas, divi lieli projekti, kas ir atzīmēti ar sarkanu līniju. Šeit ir Naboko projekts, eh, ko atbalsta arī Eiropas Savienība. Ir arī gāzvats, eh, kas nāk no Azerbaidžāns, Irākas, vai no Irākas, tas būs atkarīgs no eh, politiskiem apstākļiem. Tālāk šis vats ies uz austrumiem, uz centrālo Eiropu pieskaroties Ungārijas un Austrijas teritorijām. Šis projekts ir ļoti interesants, un to varētu pretstatīt Krievijas, Krievijas Itālijas projektam, par kuru runā nesenā pagātne. Ir iespējams arī šķērsot Melno jūru, cauri Bulgārijai, tālāk Grieķija, Itālija, un ir tādā veidā iespējams nodrošināt Azerbaidžānas gāzes piegādi Itālijai un tālāk Ziemeļiem Eiropā. Kāpēc šeit ir problēmas? Tāpēc, ka tad, kad Nabuko projekts iet cauri Melnai jūrai un tā tālāk, šis projekts pats par sevi varētu apmierināt pieaugušo pieprasījumu Eiropā. Tātad ir divi projekti, kas savā starpā konkurē, un šeit ir strateģiski jautājumi. Tomēr abi šie projekti ir svarīgi, bet ir noteikts problēmas. Mēs ja ilgi domājam, kā nodrošināt stabils piegādes, un problēma ir tāda, tā ir saistīta ar Krieviju. Krievija joprojām būs lielākais piegādātājs, un ne tikai savu stream projektu, bet arī Nabuko projekts ir iesaistīts sadarbībā ar Krieviju. Krievija grib piegādāt vēl vairāk gāzes Eiropai, bet mēs veidojam saiknes arī ar Azerbaidžānu. Mēs esam runājuši, daudz vēl lēmums nav pieņemts, bet ir skaidrs, ka mēs strādājam pie procesiem, kur ir galvenais nodrošināt diversifikāciju. Un vienīgais projekts, eh, kurš var nodrošināt piegādes un arī diversifikāciju, ir Nabuko projekts. Labi, tālāk. Nākamā problēma no problēmas saraksta. Šī problēma skar Eiropu. Tad nodrošināt piegādes, tā ir viena lieta, bet no otras puses ir jāņem vērā arī izaugsme piegādātāju valstīs. Arī tas mums ir jāņem Eiropā vērā attīstot gāzes eh, situāciju Eiropā, jādomā par to, kā attīstīties kopā ar dienvidu valstīm. Valsts, kas drodas dienvidās, kas piegādā gāzes avotu, tās ir mm, jaunatīstības valsts, varbūt īpaši situācija ir valstīs, kas nav līča valsts, tad valsts ir ļoti blīvi apdzīvotas, un mums ir jāņem vērā arī lokāli iedzīvotāji, viņu vajadzības, jo arī viņiem būs nepieciešama vairāk enerģijas, attīstot turismu, industriju un tāpēc ir nepieciešami energoavoti. Un tagad jau pēdējos desmit gadus ir kaut kāds konflikts starp šiem diviem attīstības variantiem šīm zemēm. Vai labāk eksportēt uz Eiropu, vai arī labāk nodrošināt pašiem savu iekšējo attīstību, ņemot vērā to, ka abus šos mērķus šīm valstīm nodrošināt ir grūti. Uh, Un, ja lēmums būs par labu iekšējām piegādēm, tad te ir jāņem vērā arī sociālās politikas. Īpaši gribētu mm, pieminēt Alžīriju, Ēģipti, kur pēdējās gados, pēdējā laikā ir bijuši konflikti. Un 2008. gadā Ēģipte, piemēram, ir pārtraukusi visu papildu eksportu gāzi ne tikai uz saviem Eiropas tirgiem, bet arī kaimiņu valstīs ir pārtraukts šis e, eksports, lai arī tur ir palierazīta līguma ar Jordānu, ar Sīriju un ir arī e, attiecīgi doma par gāzvadu eksploatāciju. Un ministri katru reizi spriež par šiem jautājumiem. Uh, Tātad politika, kas agrāk bija plašāk, labvēlīgāk eksportam, tagad ir konservatīvāka, līdz sevišķi tad, kad eh, ir stājies amatā jaunais enerģētikas ministrs. Tā visa rezultātā. Mēs Eiropā domājam par to, kā labāk apgādāt ar resursiem Eiropu, bet jāņem ir vērā arī energoresursu nodrošinājums dienvidu valstīs, kas robežojas ar Eiropu. Tālāk nākamā problēma varbūt nedaudz tehniska. Arī attiecas uz dienvidu valstīm, potenciālām gāzes resursu piegādātājām. Gāzes, vā, gāzes projekta attīstība uz eksportu vai savādāk. Ir jāņem vērā arī ienākuma plūsma. Un Šobrīd mēs redzam, ka tiek attīstīti gāzes piegādes projekti, un tiek ņemt vērā ilgtermiņa līgumi, kā arī naftas cenas. Kāpēc naftas cenas? Tāpēc, ka šeit ir saikne starp naftas un gāzes cenām arī ilgtermiņa eh, līgumi un saikne ar naftas cenām joprojām būs galvenais eh, stūrakmenis starptautiskajā gāzes tirsniecībā. Mēs visi zinām, ka šīs cenas ir saistītas, un te nekas nemainīsies. Un šeit ir jautājums, kas ir saistīts ar operatoriem Dienvidvalstīs visi operatori visā pasaulē kontaktējas ar uzņēmumiem, kas pēta naftas un gāzes cenas, jo šo cenu miedarbība ir ļoti svarīga, tālāk prognozējot savu attīstību, veicot pētniecību, arī domājot par ienākumiem, jo gāzes sektorā ir vēlēšanās gūt līdzvērtīgu peļņu tai peļņai, kas tiek gūta arī naftas sektorā. Tāpēc šķiet, ka turpināsies sarunas par ilgtermiņa līgumiem, un atkal būs ņemtas vērā arī naftas cenas. Mēs zinām, ka gāzes cena tuvojās 100 dolāriem par barelu eh, naftas cenu, bet eh, pie gāzes jāpieliek vēl klāt transportācijas cenas arī. Tas viss, lai izpētītu gan rentabilitāti, gan arī saprātīgumu gāzes eksportam, jo eksportam transportēšanai ir nepieciešamas ļoti liels investīcijas, un tam ir nepieciešami ilgtermiņa līgumi. Tālāk mēs esam runājot par mūsu pētījumu, mēs esam nonākuši pie rekomendācijas daļas. Runājot par elektrību un enerģētisko efektivitāti, mūsu rekomendācija ir šāda. Ir jāatbalsta tos centrus un asociācijas, kas atbalsta atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti. Piemēram, Mārokā ir tāda organizācija, arī Tunisijā ir NM organizācija vai asociācija, e, šie tā centri, kur tiek regulēta energoefektivitāte. Eģiptē tiek veidot energoefektivitātes aģentūra, piemēram. Arī Jordānijā ir līdzīgs centrs. Otra rekomendācija ir paplašināt Elena mehānismu, Eiropas lokālā energo palīdzības mehānisma paplašināšana. Šeit ir vēlēšanās paplašināt to, ietverot arī vidusjūras valstis, dienvidu valstis. Šādus projektus atbalsta arī Eiropas investīcija banka. Vēl nākamā rekomendācija. Tā ir saistīta ar reģionālo sadarbību Šeit eh, ir, tiek veidotas eh, enerģētiskās partnerības ar galveniem enerģētiskajiem centriem Magreb valstīs. Un ņemot vērā arī Eiropas Savienības politiku attiecībā uz vidusjūras valstis, tad ir vēlēšanās atbalstīt šādus centrus, ir tīpaši Magreb valstīs un arī ir rekomendācija stiprināt šo sadarbību, arī konverģenci, saskaņojot arī normatīvo daļu elektrības sektora. Un ir rekomendācija, lai šīs valsts tuvinātos arī Eiropas Savienības likumdošanas aktiem. Šāda reģionālā sadarbība ļautu mums arī virzīt tālāk atjaunojumu enerģiju. Tādā veidā mēs varētu labāk vadīt atjaunojumu resursu pārvadi. Par kodolu enerģētiku rekomendācija ir nākamā. Dienvidu valsts domā par šo jautājumu, piemēram, Ēģipte, grib celt astoņas eh, kodolu elektrostacijas, kas ir līdzīgas Fukušimai, bet eh, tagad eh, jāskatās, kāds būs risinājums attiecībā uz šādu energoresursu avotu. Tad pirmais, pirmā stāstacija tiks atvērta Eldebarā Un ir iespējams, ka Eģipte ies pa kodolu ceļu, tad citas zemes, kā piemēram Maroka, eh, Maroka strādā ar sauli, ar vēju, bet ir paredzēts Maroka arī par 7% nodrošināt bilanci ar kodolu enerģijas resursu līdz 30. gadam. Tad Dienvidvalsts ap vidusjūru, tās varētu padomāt par to, kā nodrošināt labāku energopiegāžu drošību, un mēs esam gatavi arī konsultēt šīs vēl šajos jautājumus. Protams, problemātika ir ļoti kompleksa, un jūs zinat, ka ir ļoti daudz sarežģītības tīpaši, ja valsts izvēlās iet pa kodolu resursu ceļu par gāzi. Šeit ir skaidrs, ka gāze ir saistīta ar eh, jautājumiem, par kuriem runājām iepriekš. Es uzskatu, ka šeit ir trīs problēmas. Diversifikācija vispirms, par to mēs runājām. Eh, tālāk ir jārunā par atbalstu vai spēcīgu atbalstu, kas tiek sniegts, eh, kur ir mērķis arī diversificēt piegādes un nedrīkst arī negatīvi ietekmēt vēsturiskos piegādātājus, kā piemēram Krieviju. Un šeit ir arī līdzeklis, kas panāk mūsu mērķi, tas ir dienvidu koridors, kur, kas iet cauri Turciju, savienojot gāzes avots uz austrumiem un otrā galā ejot uz Rietumu Eiropu un uz Centrālo Eiropu caur Grieķiju, Itāliju, tādā veidā plānā ir mm, ļoti laba pārklājuma nodrošināt pateicoties šim projektam vai šiem projektiem. Te ir diskusija par līdzekļiem, bet ir jāpiemin arī dažādās politikas Eiropā. Ir dažādi operātori, dažādi uzņēmumi, katrs iet savā virzienā, bet būtu labi, ja pieeja būtu apvienota, ja būtu izveidota tāda aģentūra, kas ir atbildīga par šiem jautājumiem visas Eiropas līmenī. Un tādā veidā mēs varētu kaut kādā veidā virzīt vienotā veidā politiku, izmantojot šo vienoto iestādi, un tādā veidā mēs varētu garantēt piegāžu drošumu. Tālāk. Iekšā Eiropas Savienība. Es jau teicu par 2010. gada regulu, kas ir lieliska bāze, tur ir ļoti interesanti piedāvājumi bet šie līdzekļi, kas ir labi formulēti, tie ir jāpaplašina un jāpapildina. Tātad ir vesela rinda līdzekļu, kurus, kas ir jādara saskaņā ar regulu. Šie pasākumi ir obligāti un ļoti nepieciešami. Bet Dažkārt šo situāciju ietekmē arī problēmas, kas ir ārpus Eiropas Savienības attiecībā uz ražošanu un transportu. Tāpēc ir jādomā par pasākumu ciklu, kuru mērķis būtu aptvert visu problēmu kopumā, domājot arī par to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Un vēl Un uh, varbūt arī citās jomās, uh, uh, runājot par gāzes apgādes nepieciešamību, es domāju, ka būtu ārkārtīgi noderīgi un ir nepieciešams, lai šī lēmuma pieņemšanas procedūra saistībā ar jaunu lielu projektu un cauruļvādu būvēšanu, kas būtu noderīgi gāzei, tāpat arī elektrības pārvadīšanai, varbūt tā tad, lai šīs ārkārtīgi garās lēmumu pieņemšanas procedūras desmitiem gadu, lai varētu izbūvēt infrastruktūru. Tātad, lai šos termiņus varētu samazināt vismaz uz pusi. Ja mēs varētu pienākt pie tāda reducēta lēmumu pieņemšanas cikla attiecībā uz infrastruktūras izbūvi, ja mēs varētu nonākt pie piecu gadu termiņa, un to mēs esam arī EMSO norādījuši, tas būtu jau milzīgs uh, sasniegums un virzības priekšu. Varbūt arī vajadzētu padomāt par tādu procedūru, kāda ir ieviest arī Francijā. Uh, tas ir uh, sabiedrisko interešu deklarācija. Tad, kad šis projekts tiek deklarēts, tad procedūra uh, attiecīgās infrastruktūras izbūvē kļūst uh, obligāta un tā kļūst par pienākumu visiem. Uh, non, le, le, le, troisième... Un trešais uh, punkts, domāju, ir ārkārtīgi svarīgs, tāpat laikā politisks un arī tehnisks, un tas ir, tātad tirgus pats visu nevar izdarīt. Un uh, attiecībā uz Eiropas eh, tiesību aktiem nevar cerēt, ka tirgus pats eh, visu izdarīs, noregulēs. Ir nepieciešama energostratēģija, un eh, tā kā mēs runājam par miljārdiem eiro infrastruktūrai, es nedomāju tomēr, ka tāpat laikā tirgus pats visu spēs noregulēt. Tā tad arī šai ziņā ir nepieciešams iet tādā virzienā kā ENSO, piemēram, organizēšana ir nepieciešams tomēr nedaudz autoritāri darboties un tomēr veikt kaut kādu plānošanu attiecībā arī uz tarifiem, uz plānošanu un uz lēmumiem, kas tiek pieņemt politiskā jomā energoapgāde Eiropā. À, Francijā 60. un 70. gados kaut kas tāds notika. Varbūt tā bija tāda padomiska pieeja, tā tika uzskatīts, bet jāsaka, to nav nepieciešams vairāk diskutēt un uh, viena no lielākajām kļūdām, kādu Eiropa varētu pieļaut, ir tātad neveikt šādu plānošanu un uh, kaut kādu autoritāti izmantot, lai domātu strateģiskā veidā par uh, energo resursu piegādi. Uh, Tālāk. Runājot uz to, kas attiec uz elektrību un gāzi, ir paredzēta cenu reforma elektrības eh, cenas eh, tiek eh, dotētas, un tās ir zem nepieciešamā līmeņa, un ir nepieciešams nonākt pie reālām cenām, lai varētu veselīgā veidā šis sektors attīstīties un lai notiktu uh, energopolitikas konverģence uh, visā kopīgā reģionā. Uh, līdz ar reformu būtu jāveic arī pieprasījuma pārvaldība šajā sektorā. Tas nozīmē, ka ir labi jāizprot pieprasījums un šī pieprasījuma attīstības dinamika. Pardon. Il a. Prompting success. Oui, enfin, juste. Burtiski daži vārdi mēs jau runājām par uh, Uh, sekām, ka nepieciešams veicināt uh, tirgus integrāciju vidus jūras dienvidu reģionu valstīs, to iekšpusē, un dažkārt tas ir ļoti grūti, dažkārt ir vēsturiska iemeslu dēļ un uh, arī sarežģīt politisko attīst, attiecību dēļ, ir ja tīpaši Magreba valstu līmenī, pieņemsim, starp uh, uh Alžīriju un citām valstīm, bet uh, pastāv daži sadarbības elementi, bet Alžīrijai ir ne gāzes resursi un uh, ir žēl, ka Maroka uh, neatīsta uh, gāzes tirgu. tā veids tikai uh, transportu uz Eiropas uzņēmiem, uh, Spānijas un Portugāles virzienā un uh, nenotiek piegādes no Alžīrijas. Tunisijas gadījumā ir zinām tirzniecība, bet tas ir tikai neliela daļiņa no tā, ko varētu vispār iegūt no Alžīrijas. Tātad rūkst sadarbības starp šīm valstīm un tās neizmanto tām sniegtās iespējas. Un, Tas notiek politisku iemeslu dēļ. Mašrek valstīs, pateicoties Eiropas Savienībai, pastāv arābu mašrek masterplāns. To prasīja Eiropa, to pieņēma mašrek valsts. Tās ir uzlabojušas savas gāzes saiknes starp četrām valstīm un ir atvērušās arī attiecībā uz Turciju un Irāku, jo novērotāji EAMGMP norādīja, ka apgāde starp šīm četrām valstīm ir iesaldēta gāzes pievadas ziņā, un tas nozīmē, ka gāzes masterplāns kura ietvaros ir gāzes cauruļots starp uh, Sīriju, Libānu, Jordāniju un Ēģipti, ka tas šobrīd nedarbojas, tas tikai darbojas 25% apmērā no savu potenciālu. Bet uh, raugoties nākotnē, mēs varam būt diezgan optimistiski, līdz, tik līdz kā Sīrijā problēmas būs atrisinātas. Un vēl pēdējie ieteikumi attiecībā uz uh, Eiropas Savienības kapacitātes stiprināšana. Ir nepieciešami vidusjūras reģiona projekti. No vienas puses tas nodrošina to, ka šis uh, vidusjūras uh, solārās enerģijas plāns, ka tam tiks nodrošināta atbilstoša pārvaldība. ir priekšlikumi, ko varētu vēl te izteikt, un viens no tiem ir, piemēram, veikt pārvaldību, ievērojot iesaistīto pušu intereses un principus Eiropas uh, uh komisija un Barcelonas uh, sekretariāts un Pasaules banka varētu būt tur iesaistīti šajā pārvaldībā. Ir nepieciešams arī veikt analīzi par eh, to, kas notiek slēdzot eh, medring, tātad šo vidusjūras eh, elektrības tirgu. Tātad ir jāveic analīze par to, par šiem ļoti slavenajiem, tā teikt, fiziskajiem mērķiem, kā es teicu, kas ir ļoti sarežģīti, nodrošinot cauruļvadu izbūvi jūras dibenā. Es atvainojos par mūsu tik ļoti ilgo priekšlasījumu. Paldies! Liels paldies par šo stāstu. Tas tiešām bija ļoti gara prezentācija, ļoti detalizēta. Nezinu, vai ir kādi jautājumi par to. Mēs tagad negaidīsim tos, kas nav klāt. Krostēt kundze. Jā, paldies divos vārdos. Prezentācija bija ārkārtīgi interesanta, bet Tā mums labi parāda, cik uh, trausls ir viss šis tirgus, ņemot vērā politisko nestabilitāti visās uh, vidusjūras uh, dienvidu basēnu valstīs, un tur ir parādīts, ka jā, mums ir jāstiprina šī ideja, ir jāstiprina energo neatkarība Eiropas Savienībā, un tas ne, mēs nedrīkstam būt atkarīgi no citiem un tikai no citiem, arī tas ir varbūt svarīgākais. Paldies par šo norādi! jautājums nav tikai par atkarību, eh, kā gāzes eh, gadījumā eh, mūsu attiecības ar Krieviju ir sarežģītas. Tas tā ir. Bet te ir arī investīciju jautājums. Un mēs to dzirdējām. Mēs dzirdējām šajā priekšlasījumā, ka gāzes vadu būve ir arī tehniski ļoti sarežģīta, jo reizēm tie ir jābūvē jūrā, jū, uz jūras dibena. Tas, tas izmaksā dārgi, tas prasa laiku, un arī tehniski jautājumi nevienmēr ir atrisināti. Tāpēc ir noderīgi domāt arī par citiem enerģijas avotiem. Tagad Madurēla kundze lūdzu. Jūs taču vēlējāties kaut ko jautāt. Presidente, uh, bueno, ante todo en nombre de mi grupo, agradecer. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms savas grupas vārdā es gribēju pateikties mūsu viesiem. Paldies par to, ka atnācāt pie mums un paldies par jūsu darbu. Paldies par eh, paskaidrojumiem šķiet, ka šodien mūsu priekšā ir lielisks ziņojums. Es ļoti uzmanīgi iepazinos ar tā saturu, un noteikti mums šis saturs ļoti noderēs mūsu darbā. Man būtu ļoti daudz jautājumu. Bet jūs devāt ļoti skaidras rekomendācijas. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams uzlabot energoefektivitāti. Tā noteikti ir prioritāte, tīpaši dienvidu reģionā, ņemot vērā to, ka iedzīvotāju skaits tur pieaug, arī zemes ir patēriņa cenas. Arī energoresursu cenas ir zemas, te varētu būt, zinām, apdraudējums mūsu klimata mērķiem, tad vēl ir reģionālā sadarbības programma Elena. Ir jādomā par to, lai uzlabotu efektivitāti visiem mūsu plāniem, bet tas ir atkarīgs no attiecīgām valdībām šajās valstīs. Man ir daudz, kas sakāms, bet es uzdošu tikai divus jautājumus, kas man ļoti interesē šie jautājumi ir politiski, un pēc tam vēl būs komentārs. Jūs savā ziņojumā pasvītrojāt divus jautājumus un secinājumu daļā. Jūs esat veltījuši sadaļu par to, ka nesot tāds horizontāls attiecības starp dienvidu valstīm un tas varētu veicināt vertikālu attiecību rašanos starp ziemeļiem un dienvidiem. Stabilitāte un drošība. Šie jautājumi mums ir ļoti svarīgi ziemeļos, bet vai šie jautājumi ir tikpat aktuāli arī dienvidu valstīs, vai viņi arī domā par to, lai būtu drošība un stabilitāte? Un vēl runājot par energointegrāciju, vēsturiski tas ir novedis arī pie sociālās un politiskās integrācijas. Tā tas noticis ir pie mums Eiropas Savienībā. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem? Šķiet, ka es norādu uz paradoxālu situāciju attiecībās ar Alžīriju. Jūs sakat, ka mūsu attiecības ar Alžīriju uzlabojas, stiprinās. Es nedomāju, tam nepiekrītam. Uh, ja mēs runājam par Maroku, Tunisiju un Alžīriju, kaut kādas attiecības jau ir starp šīm valstīm, bet jūs teicāt, ka šāda sadarbības nav, un kā jūs redzat tālāko virzību šai sadarbībai? Un vēl viens komentārs ir par gāzi. Jūs teicat, ka Iberijas pusalā ir problēma, proti, ka importētajai gāzei, kas nāk no Ziemeļāfrikas, nav pietiekami liela klientu bāzi. Uh, Mēs šajā komitejā arī esam runājuši par to, ka Iberijas puselā nav starpsavienojumu, nav labas gāzes savienošanas instruktūras starp Spāniju, Iberijas puselu un arī tālāk uz Āfriku vai arī uz otru galu uz Eiropu. Šķiet, ka Iberijas puselai vajadzētu tomēr būt labāk integrētai. Ko jūs domājat par šo jautājumu? Paldies! Vai jūs gribētu atbildēt šo jautājumu lūdzu? Runājot par šīm horizontālajām attiecībām, vai nevarētu tas pārvērsties par kaut ko vertikālu attiecību ziņā, es tiešām uzskatu, ka tā ir tiešām reāla problēma. Ir Magrebs valstis, notiek ekonomiskā apmaiņa starp uh, cilvē, valstīm, kas ir vājākas. Uh, Eh, un eh, apmaiņa ir tikai 2,3% apjomā tirzniecības ar viņiem, bet pāries iziet uz Eiropu. Runājot par reģionāliem tīkliem, mēs eh, uzskatām, ka ir nepieciešams attīstīt sadarbību, un man šķiet, ka ja mēs stiprināsim šīs saiknes, tad mēs varēsim arī ilgstošāk attīstīt ilgtermiņā labāk attīstīt sadarbību ar Eiropas Savienību. Jo vispirms ir reģionālā labklājība, mums ir jātiec pret šīm valstīm kā reģiona valstīm Piemēram, mums bija kļūda attiecībā uz Alžīriju. Mēs tā kā skatījām šo valsti izolēti, bet tas uzskatījām, ka tā ir nu, zeme ar milzīgām enerģētiskām resursa, resursiem. Bet jāņem viss kopā. Vēl ir Maroka, vēl Tunīsija. Un, ja mēs kādreiz runājām tikai par vienu pašu Alžīriju, tad šķiet, ka šāda tendence nav bijusi pareiza, no tādas vajadzētu izvairīties. Uh, visas šīs eh, valstis grib atjaunot savas saiknes stiprinātās enerģetiskajā jomā, un tas ir atbalstāms. Šeit ir arī slavenie plāni integrēt energoresursu tirgu Magreb valstīs, un tur ir arī projekto finansē Eiropas Savienība. Bet uh, tik līdz Eiropas Savienība pārtraukusi ir palīdzību kopš jūnija pagājušā gada, mēs redzam, ka šīs trīs valsts joprojām turpina sarunas par labāku integrizāciju savā e, starpā, tad, tad mēs šeit redzam politisko grību, arī vēlēšanos stiprināt no savas puses reģionālo integrāciju. Un jautājums par saikni Francija, Spānija. Šī savienojumu saikne ir jāstiprina. Ir jādomā par elektrības tirzniecību un vajadzētu arī pārvarēt šķēršļus. Un par gāzi. Šis jautājums arī ir ļoti svarīgs. jo Spānija atrodas tādā interesantā stāvoklī. Tad no 90. gadiem līdz 2000. gadam ir bijusi interesanta virzība, tika celtas jaunas centrāls īsā termiņā. Bet līdz ar to visa tā situācija arī ir apstājusies ar Spāniju. Nav īpaši liels tirdzniecības starp Spāniju un Franciju, bet tas varētu mainīties pateicoties Eiropas programmai, kur ir runa par ekonomisko pārklājumu paplašināšanu ir paredzēti vairāki desmiti miljoni eiro, lai labāk nodrošinātu saikni starp Pirinēju reģionu. Un tādā veidā Spānija varēs vairāk eksportēt uz Franciju un Francija arī uz Spāniju. Šeit attiecīgi varēs nodrošināt piegādes Francijas, Spānijas robežās. Šī gāze varētu nākt no Alžīrijas un no citām valstīm, bet pārsvarā es runāju šeit par Alžīriju. Tāpēc ilgtermiņa stratēģija ir milzīga nozīme. Un tad varētu būt vai nu Spānija, Francija vai Portugāli, kas varētu arī gūt atlagumu vismaz kā pagaidu variantu notiecīgajām valstīm, kas piegādā gāzes resursus. Un Spānija un Francija 2009.10. gadā bija grūtā situācija, jo parakstītie gāzes līgumi nedarbojās, attiecīgi bija nepieciešams mainīt infrastruktūru, un vēl atgriežoties pie jūsu komentāriem, es gribu runāt par nepieciešamību infra, pātrināt infrastruktūras būvēšanu, ir tīpaši runājot par gāzes vadu būvēšanu, ir tīpaši tādu gāzes vadu, kas eh, sākas kaut kur ārpus Eiropas Savienība. Un ir pārsteidzoši, ka tad, kad mēs runājam par mūsu ļoti tuvajām zemēm dažādā ziņā, Piemēram, Spānija, Itālija ir tāds, mēs zinām, ka Spānija dažos gados ir uzcēlušas vairākas termināls, vairākas stacijas, sešas. Un šīs stācijas ir sākušas eh, aktīvi darboties, un līdz ar to Spānija ir ar šiem metāna termināļiem kļuvusi par tādu gāzes valsti. Tādā veidā ir atrisināts infrastruktūras jautājums, kas savukārt ņem vērā Spānijas vajadzības. Līdz ar to termināļu vajadzība ir apmierināta. Un šeit darbojas gan centrālās termināļi, gan arī privātie operatori. Rezultāti ir pozitīvs rezultāts. Bet Itālijā joprojām ir cīņa par šo metāna termināļu celšanu. Ir paredzēts 25-30 uzbūvēt. Un šeit mēs varam salīdzināt divas šīs valstis. Spānijā ir veiksme, bet Itālijā ir apgrūtinošas procedūras, kas neļauj uh, veiksmīgi attīstīt tāda veida infrastruktūru. Tātad situācija katrā valstī ir dažāda, un ja mums būtu tāda sistēma, kas ļautu visiem izveidot ļoti vajadzīgo infrastruktūru, lai arī pēc garām diskusijām, ja mēs varētu tāda veida infrastruktūras būvēšanu pātrināt, tad tas būtu ļoti labi un tas varētu veicināt arī Eiropas enerģētiskās politikas virzību. Un vēl reaģējot uz pirmo komentāru, ko izteica deputātes kundze. Problēma attiecībā uz gāzi ir tāda. Par gāzes neatkarīgumu vai atkarību no ārējiem avotiem. Mums jāsaka, problēma nav ar avotu, piegādes avotu atrašanu, bet drīzāk uz piegādes nodrošināšanu no ārpuses. Atkal šeit ir jārunā par tehniskiem jautājumiem, par gāzes vadu, tā, tā kā Nabuko vai South Stream. Un ir jārunā par tām valstīm, kas eksportē gāzi uz Eiropas Savienību, kurām arī ir nepieciešams attīstīties savās valstīs, ņemot vērā visas vajadzības Pirmkārt, nepieciešams nodrošināt iekšējās vajadzības, un tikai tad varēs nodrošināt noturīgas piegādes, kas ir ļoti svarīgi. Herzlichen Dank! Eh, ļoti labi, mīši paldies par atbildēm. Tagad mums ir eh, jāpabeidz diskusija, jo tulīņi klāt būs divi ministri no Ungārijas, viņi jau gaida. Eh, Tātad vēlreiz paldies par sniegto informāciju. Uh, paldies par iespēju uzdot jums jautājumus un arī par pētījumu, ko iesniedzāt. Un tagad pievērsīsimies nākamajam jautājumam. Tak, tak. bin zufrieden. Oh, Entschuldigung. <laughs> Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, sveicu visus vēlreiz, un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Mums tam ir paredzēta stunda, un šo laiku es vēlos izmantot lietderīgi. Ar lielu prieku sveicu šeit divus Ungārijas valsts ministrus, Jūs viņus jau pazīstat, jo mums jau bija iespēja uh, diskutēt. Sirsnīgi sveicu jūs! Kā uh, tagad rīkosimies? Uh, Čevalvai uh, kungs, jā, vārdi ir ļoti sarežģīti. Tad varbūt, ja jūs vēlaties, jūs varat sākt. Lūdzu, mikrofonu ieslēdziet. Liels paldies. Es, es jau pieradu, ka manu vārdu neviens nevar izrunāt. Dāmas un kungi, man ir liels prieks būt šeit un arī stāstīt par eh, progresu, ko panākusi Ungārijas prezidentūra eh, šajās nedaudz mazākās 180 dienās. Vispirms es gribētu pateikties visiem parlamentu deputātiem gribētu pateikties eh, šīs komitejas deputātiem. Paldies par to, ka jūs labi tikāt galā ar šo ļoti izaicinošo darba programmu. Mums Eiropā ir ļoti satraukts, tāds aktīvs periods. Un Šeit es gribēju atsaukt atmiņā visus šos notikumus, kas notikuši pēdējā laikā, bet es domāju, ka Ungārijas prezidentūrai izdevās pamodināt Eiropu daudzajādā ziņā. Pirms diviem mēnešiem es biju e, Briselē un e, Relīkungs no Eiropas biržas teica, ka Eiropa guļ un ir apēdusi miega zāles. Es gan būšu mazāk daļrunīgs. Es eh, gribētu varbūt atsaukties uz to, ka pēdējos desmit gadus cilvēki bija ņēmuši daudz kredītus, kas veicināja slinkumu un varbūt tādā veidā iemidzināja, arī līdzīgi iemidzinoša. Uh, attieksme bija no valstu valdībām, kas bija šajā racionālajā pārpilnībā iegrimušas un nereaģēja uz apkārt esošo. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par situācijas glābšanu. Esmu pārliecināts, ka atverot jebkuru avīziju, jūs redzēsiet daudz tekstus par krīzes pārvaldību, par dažādiem glābšanas pasākumiem. Tomēr mums ir jāapzinās, ka fiskālā stabilitāte ir ļoti svarīga lieta, tomēr pat pēc tam tā nerada jaunas darba vietas, fiskālā stabilitāte neuzlabo produktivitāti un arī nerada izaugsmi, kas mums ir nepieciešams, ir e, konkurētspējas stiprināšana. Ir jārada uzņēmēja darba darbībai labvēlīga vide, lai uzņēmumi varētu plaukt un radīt darba vietas. Kādā veidā varētu radīt jaunas darba vietas, tāds ir jautājums, un kādā veidā mēs varētu atvesļoties, radot jaunas darba vietas. Šeit ir noteikts prasības, kas ir svarīgi. Tas ir četras. Pirmkārt, ir vajadzība pārsvarā uzņēmumiem veidot vienotāku kopējo tirgu, izvairīties no fragmentācijas. Otra, otra vajadzība - mazāk birokrātijas. Un mums ir jāpalīdz uzņēmumiem mazināt birokrātisko slogu. Trešais ir jānodrošina piekļuvu finansējumam. Tas nav viegls jautājums. Un ceturtais ir nepieciešama labvēlīga vide, kas palīdz izmantot arī inovāciju potenciālu uzņēmumos. Sāksim ar pirmo vajadzību - vairāk vienotā tirgus, mazāk fragmentācijas. Šeit prezidentūras galvenais sasniegums pēdējā periodā ir saistīts ar ir vienotā tirgus akta, uzņēmējdarbības akta pieņemšanu. To mēs pieņēmām maija mēnesī. Tur ir ceļvedis, nākamajiem pusotriem gadiem ir 12 prioritātes. Mēs centāmies ņemt vērā visus izaicinājumus vienotajā tirgu galvenie. Uh, E, viens izaicinājums e, ir šāda daudzpusējība, ne tikai vienotais tirgus, bet e, arī vienotā tirgus politika, piemēram, ir skatīta dalīti dažādās komitejās, arī šajā parlamentā. Ir arī vairāk komisāri, kas ir atbildīgi par vienoto tirgu. Un tad mums vēl ir Delora problēma. Es domāju, ka visi zin šo teikumu Neviens nevar iemīlēties vienotajā tirgu, mums ir nepieciešams publiskais atbalsts vienotajam tirgum, tā ir teica Delors. Jo tad, kad mēs runājam par vienotu tirgu, mēs runājam par sarežģītā valoda, šaurās vietas, vienotais tirgus nav pabeigts. Un vienkāršam cilvēkam nav īpaši sapratni par to, ko mēs domājam, manipulējot ar šiem terminiem. Bet, ja Mēs fokusējamies uz konkrētām problēmām vienotajā tirgu. Mums ir nepieciešama tāda virspusēja aptveroša stratēģija un vienotā tirgus akts varētu sniegt mums šādu aptverošo platformu. Un tāpēc es esmu gandarīts teikt, ka Ungārijas prezidentūra šeit ir panākusi tādu vērienīgu sasniegumu Tagad vienotais tirgus ir plašāks un arī aktualizēts. Un vēl jāsaka, ka vienotais tirgus vispār ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem sasniegumiem. Tas sniedz arī lielāko salīdzinošo priekšrocību mums Eiropa. Vienotais tirgus eh, ved pie inovācijām. Vienotais tirgus eh, un inovācijas tie ir savstarpēji saistīti jēdzieni, jo lielāks ir tirgus, jo ir lielāka izmaksu efektivitāte, arī līdz ar to vēlēšanās investēt inovācijās. Piemēram, Ungārija ir 10 miljoni iedzīvotāji, un ja jūs ražojat kaut ko tādai nelielai eh, valstī, tad jūs nevarat īpaši daudz investēt inovācijās un daudz efektīvāk investēt, tad ir, ja tirgus ir lielāks. Un jo lielāks ir tirgus, jo labāka ir konkurēt iespēja un konkurēt spēja atbalsta inovācijas, inovāciju vietējos tirgus ir ļoti skaidri izteikta miedarbība, un es pat varētu teikt, ka vienotais tirgus pats pa sevim var palīdzēt stiprināt inovāciju. Tā tad virzienā uz inovācijām domāju, ka šis paziņojums, ar ko nāca klajās Savjārs Oheid, ka uh, Eiropa ir iedus miega zāles. Es domāju, ka tas tik tiešām bija būtisks. Ja mēs raugāmies uz uh, pēdējiem desmit gadiem, mēs redzam, ka inovācijas uh, tika atstātas savā vaļā. Un mums ir nepieciešamas lielas izmaiņas. Obama nāca klajā ar savu slaveno paziņojumu pirms trim mēnešiem, ka viņš zina, kā var veicināt darbvietu izveidošanu, ka ir nepieciešams pārspēt pasauli visādā ziņā, gan izglītojot cilvēkus, gan ieviešot inovācijas, gan uh, būvējot un attīstot. Tā tad arī mums vajadzētu zināt, kā pārspēt visu pārējo pasauli šajā ziņā. Mums tas ir nepieciešams, jo mums ir daudz iztrūkstošo elementu Eiropas uh, kopējā ainavā, runājot par attīstību un inovācijām un attīstību Pirmkārt, runājot par globālu mērogu, par starp Eiropas Savienībā, ASV, Japānu, ja mēs raugamies uz investīcijām, ir daudz cipari, kas parāda Japānā, piemēram, tiek ieguldīts par 1,5% no IKP vairāk pētniecība un attīstībā, un katru gadu šī atšķirība atšķi palielinās arvien vairāk. Arī mums ir liels iztrūkstošais posms starp mūsu centieniem un realitāti. Uh, mums ir šī vēlme, lai 3% eh, tiktu paredzēta pētniecībā un attīstībā, bet ja mēs skatāmies uz pēdējiem, pēdējiem cipariem, tad tas rādītājs ir nedaudz mazāk kā 2,7-2,8%. Tātad pavisam noteikti mums vajadzētu arī ķerties pie šīs problēmas risināšanas. Ir arī zināms līdzsvar trūkums, piemēram, investīcijiem pētniecības kapacitāte Eiropas līmenī starp dalību valstīm. Arī darba kārtība nav, jāsaka, nav īsti līdzsvarota. Ir eh, nepieciešams darbs visās jomās, bet eh, tas viss nav nekas jauns. Un arī biržas pārstāve teiktais nav nekas eh, jauns. Ir nepieciešama konkurētspēja. Tas arī īsumā ir galvenais Ungārijas prezidentūra panāca tādu būtisku soli vienotas patentu sistēmas veidošanā. Un martā konkurētspējas padome deva zaļo gaismu vienotāju patentu sistēmai un pastiprinātai sadarbībai. Gribētu atgriezties pie mūsu priekšgājēja Beļģijas prezidentūras 10. decembrī. Mums bija ļoti gara sanāksme un tika panākt bija vairāk kompromisi, bet tomēr gala kompromisu neizdevās panākt. 12 valstis paziņoja, ka tās vēlētos kopā apvienoties un uh, virzīt uz priekšu patentu jautājumu pastiprinātās sadarbības ietvaros. Li, tātad šajā laikā šo valstu skaits palielinājies līdz 25, un 25 valsts to arī ir sākušas. Preses konferencē pēc šī lēmuma, es ļoti tā pazemīgi norādīju, ka vēsture tik tiešām ir kaut ko sasniegusi, un man liekas, tā tas ir, jo tas ir ārkārtīgi garš stāsts. 50 gadus mēs jau gaidam uz šiem vienotajiem patentiem, un uh, tagad mēs strādājam pie ieviešanas pasākumiem, un mēs ceram, ka mums būs ārkārtas padomas sēde 27. jūnijā, un ka mēs varēsim uh, panākt politisku vienošanos šajā ziņā. Patents ir svarīgs. Ne tikai tāpēc, ka tas ir vienkāršāk un ērtāk un juridiski drošāk, ja mums ir vienota patents sistēma, bet tas arī pievilina privātu finansējumu inovācijām, ja pastāv šāda sistēma, un es ceru, ka tā arī uh, stāsies uh, spēkā. Uh, Inovācijas pētniecība un attīstība, tas nozīmē, ka ir uh, nepieciešama attīstīga politika, ir nepieciešams kopējs ietvars, uh, bija paziņojums uh, saistībā ar septīto pamatprogrammu, tās noslēgšana bija ziņojums, un pamazām mēs jau pārējām pie šāda kopēja strateģiska ietvara, kas varētu būt daudz tāds integrētāks un uh, varētu daudz koordinētāk izmantot finansējumu un arī varētu palielināt tos resursus un spēkus, kāda mums ir pieejama attiecībā uz pētniecību un attīstību. Jārisina arī, protams, šie galvenie izaicinājumi jāstiprina Eiropas konkurētspēja un zinātni, jo bez zinātnes un zinātnē mēs nevaram nekādā veidā stiprināt pētniecību un izaugsmu. Tātad soli pa solim. Uh, Mums ir jāvirz uz priekšu šī domāšana par strateģisku politikas attīstību, lai nonāktu pie kopējā strateģiskā ietvara, kāds arī bija galvenais uzņēmuma uzdevums. Un vēl daži vārdi par uh, maziem un uh, viziem, ma maziem un vidējiem uzņēmumiem. Domāju, ka MVU biznesa akta vidustermiņa pārskats bija ļoti būtisks solis, bet es esmu iemācījies, ka dažkārt mums nepieciešami zināmi soļi vai rīcība, lai stiprinātu pozīciju un uh, lai ideju iekļautu politiskajā darba kārtībā, un šis mazo video uzņēmumu akts tik tiešām bija viens no tādiem uzdevumiem. Tas ir viens no būtiskiem soļiem, lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem. Un vēl viens ļoti svarīgs solis un taustāms rezultāts. Uh, bija grāmatvedības, uzskaitvedības uh, prasību samazināšana tā sauktiem mikro uzņēmumiem, kur uh, milzīgs skaits mazu uzņēmumu varēja, var atvieglot savu darbu. Tāpat izējai materiāla iniciatīva bija ļoti svarīga daļa mūsu darbā, un mēs panācām to, ka pirmo reizi tiek izstrādāta kosmosa politika. Nebija viegli uz to bruģēt ceļu, bet, manuprāt, tas bija izšķiroši svarīgs solis uz priekšu. Es gribētu pateikties visiem parlamentu deputātiem par ļoti konstruktīvu sadarbību un viedokļiem par to, kā sastrādāties. Es ļoti daudz iemācījos šīs prezidentūras laikā, un viens ir tāds, ka spēlē vienmēr ir trīs spēlētāji - padomi, parlaments un uh, komisija. Un padomē ir uh, vairāk spēlētāji, 27, bet svarīgākais ir, kā harmonizēt visu šo darbu, jo ja kāds kavējas divas, trīs nedēļas vai vienu mēnesi, tad tas ir ārkārtīgi sarežģīti un tad ir grūti panākt harmonizētu rezultātu. Tāpēc pateicos visiem par uh, jūsu atbalstu uh, šajā prezidentūras laikā. Es domāju, ka mēs panācām to, ko bija iespējams izdarīt un panākt. Protams, ne viss ir uh, izdarīts un sasniegts, bet domāju, ka Ungārijas prezidentūra bija, kā es teicu, tāda kā Eiropas atmošanās. Zināmā veidā mūsu moto ir spēcīga Eiropa, un uh, es domāju, ka Eiropa kļuva stiprāka šīs, eh, šajā relatīvi īsajā laika periodā un vēlreiz pateicos jums par jūsu atbalstu. Liels paldies, ministra kungs, paldies par jūsu uzrunu un arī par pēdējiem vārdiem. Tiešām situācija Eiropā ir visai sarežģīta, un visiem spēles dalībniekiem ir jābūt disciplinētiem, Uh, lai arī ieturētu laika grafiku. Un es domāju, ka jūsu prezidentūras laikā tas mums labi padevies. Tagad lūdzu nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāja kungs, uh, godātie komitejas locekļi. Es šodien vēlos jums paziņot par to, cik tālu esam pavirzījušies uz priekšu ar mūsu darbiem IKT jomā. Izteikšos visai īsi, jo um, jūs jau saņēmāt uh, mūsu darba rezultātus rakstiski. Laiks visai strauji virzās uz priekšu. Janvāra sākumā mēs bijām klāt šeit, ITRE komitejā un mēs toreiz stāstījām jums par Ungārijas prezidentūras plāniem uz šo pusgadu. Mūsu situācija bija visai vienkārša, jo Beļģijas prezidentūra ir e, ļoti labi sagatavojusi e, visus likumdošanas dosjē. Mēs varējām šo iesākto darbu turpināt. IKT jomā mums bija trīs prioritātes stratēģija, pakalpojumu spektrs un drošība. Strat, e, stratēģijas e, jomā galvenais uzdevums bija īstenot digitālo darba kārtību Eiropas Savienības līmenī. Šī digitālā darba kārtība ir svarīga sastāvdaļa stratēģijā 2020. digitālās darba kārtības pieņemšana un īstenošana. Ir mūsu pienesums konkurences stiprināšanai. Tas ir veids, kā uzlabot gan dalību valstu, gan uzņēmumu konkurētspēju. Mums bija svarīgi sasaistīt ar digitālo darba kārtību nacionālās stratēģijas. Un tieši tāpēc 27. maijā telekomunikāciju padomē mēs izvērtējām digitālās darba kārtības īstenošanu. Bija iespēja visiem ministriem izteikties uh, dalību valstu vārdā un pastāstīt par pašreizējo situāciju valstīs. Divi svarīgi darba kārtības punkti tika izskatīti. Pirmais no tiem bija digitālās darba kārtības mērķi un svarīgākās prioritātes gan kopienas, gan dalību valstu līmenī. Otrais jautājums bija uh, platjoslas uh, pievienojums, kuram jābūt pieejamam visiem pilsoņiem līdz 2013. gadam. Šodien eh, Briselē notiek pirmā ģenerāla sapulce eh, digitālās darba kārtības jautājumos. Šīs sapulces dalībnieki eh, pārunā digitālās darba kārtības īstenošanu Eiropā. Es pieminēju, ka otrā prioritāte bija spektra, jeb frekvenču politika. mūsu galvenie uzdevumi bija izveidot Eiropas uh, frekvenču sadales stratēģiju. Tā ir jāizveido, uh, piedāvājot piekļuves iespējas arī tādos reģionos, kur tās vēl nav pastāvējušas. Frekvenču spektrs ir ļoti svarīgs resurs Eiropas Savienībā gan ekonomikā, gan kultūrā. Bez uh, frekvenču spektra nav iespējama mobilā komunikācija, nav iespējams uh, bezvadu uh, plakjoslas savienojums, un uh, drošā komunikācija vispār vairs nav iespējama uh, bez frekvenču spektra izmantošanas. RSPP radiospektra izmantošanas programma uh, arī ir liela prioritāte nodrošinot Eiropas Savienības konkurētspēju. Pirms dažiem mēnešiem Baraks Obama paziņoja, ka ASV veidos kopīgu uh, platjoslas stratēģiju, un arī mums nevajadzētu atpalikt Tieši tāpēc tik svarīgi arī Eiropas Savienībai pēc iespējas drīzāk pieņemt attiecīgo stratēģiju. Ungārijas prezidentūras laikā mēs gandrīz esam panākuši uh, vienošanos par RSPP. Telekomunikāciju padomē tika prezentēts attiecīgs ziņojums un uh, formulēts Uh, dokuments, uh, uz kura pamata mēs centīsimies panākt galīgo vienošanos. Tātad šie darbi tiks turpināti, un es varu paziņot, ka rītdien notiek trialogs par frekvenču jautājumiem. Eiropas parlamenta referents, komisijas pārstāvji un Ungārijas prezidentūra piedalīsies šajā trialogā. Trešā prioritāte ir drošība. Pašlaik Eiropas Savienībā un dalību valstīs ļoti daudzi pilsoņi izmanto mobilos sakarus, gandrīz katram ir vai nu mobilais telefons, vai nu dators. Visi tīkli ir savstarpēji saistīti un eh, tīklu nozīme mūsu dzīvē arvien pieaug. Jo svarīgāks kļūst arī drošības jautājums, jo tiek pieejami personu dati. Mums ir nepieciešams eh, runāt par drošu piekļuvi, piekļuvi sakaru tīkliem un arī par iespējamiem eh, tehniskiem um, traucējumiem, kas varētu novest pie tā, ka tūkstošiem cilvēku zaudēja savus datus tīklos. Uh, gadās arī, ka nevar piekļūt internetam, ka interneta piekļuve tiek ierobežota. Lai cīnītos ar šādām problēmām, strādā ENISA, uh, droši, jeb, uh, uh IKT drošības aģentūra. Ungārijas prezidentūra sāka savus darbus uh, ar situācijas izvērtēšanu. Nebija skaidrs Enisa aģentūras status, nebija skaidrs, cik ilgi tā varēs turpināt savus darbus. Un, protams, tādā nedrošā atmosfērā nevar efektīvi strādāt. Tāpēc viens no mūsu uzdevumiem bija noskaidrot šo jautājumu un pagarināt Enisa mandātu par 18 mēnešiem. Nākamais solis būs ENISA aģentūras modernizēšana. Nepieciešams eh, sadalīt eh, kompetences, noskaidrot nākotnes finansējumu un eh, plānot turpmākos darbus. Kas attiecās uz kritisko infrastruktūru, uh, Uh, aizsardzību notika konference Ungārijā, kur bija pārstāvētas visas dalību valstis. Mums izdevās sagatavot padomes secinājumus un pieņemt tos. Eiropas komisija uh, piedāvāja rīcības plānu kritisko infrastruktūru jomā, un mēs to apstiprinājām. Tad eh, vēl viens eh, jautājums bija eh, elektroniskā pārvaldība. Mūsu mērķis bija nodrošināt Eiropas Savienībā piekļuvi elektroniskajai pārvaldībai pēc iespējas plāšam iedzīvotāju klāstam. Tie ir labi, kvalitatīvi, noderīgi pakalpojumi, un tie ir nepieciešami mūsu pilsoņiem un uzņēmējiem. Tāpat eh, mēs vēlējāmies uzlabot caurskatāmību un uzlabot pārvaldības efektivitāti, kā arī samazināt izdevumus. Eh, par satelītu navigācijas programmu runājot, Ungārijas prezidentūras laikā mēs veicām vidusposma izvērtēšanu, ir pieņemti šī gada martā arī attiecīgi padomes secinājumi. Un uh, attiecībā uz Galileo uh, varu jums pateikt, ka mums ir sagatavots lēmuma projekts uh, par uh, valstu regulētajiem pakalpojumiem. Vakar, ja es nemaldos, uh, Korepērs apstiprināja šo projektu un jūnija beigās Cik man zināms, šeit itre notis, notiks ļoti svarīga balsošana par šo jautājumu. Mēs ceram, ka jūs atbalstīsiet mūsu piedāvāto lēmumu projektu. Prezidentūras sākumā mēs apsolījām, ka uh, stiprināsim sadarbību ar parlamentu un uzlabosim dialogu ar delegātiem un arī šīs komitejas locekļiem. Es ceru, ka mums izdevās sasniegt arī šo mērķi. Un uh, tagad es vēlos īpaši pateikties dažiem delegātiem. Uh, vēlos pateikties Herbertam Rolam, uh, priekšsādātājam, kas ļoti konstruktīvi piedalījās mūsu darbā. Pateicos uh, Kātrinē Trautmanē, Pilārtē Kastīljo, arī uh, Gudaram Hokmanam, uh, kas bija uh, referents vienā no jautājumiem un ļoti aktīvi ar mums sadarbojās. Un pateicos arī Ungārijas delegātiem, kas ļoti intensīvi ar mums uh, sadarbojās. Kovačs, uh, Herco kundze un arī citiem es sirsnīgi pateicos. Paldies par uzmanību, un ja jums ir kaut kādi jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu. Ganz herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies arī jums. Es neatkārtošu visus pateicības vārdus. Gribu tikai papildināt. Mēs ļoti labprāt sadarbojāmies ar jums, bet arī ar jūsu uh, darbiniekiem, it īpaši ar tiem, uh, kas piedalījās trialogos. Viņi paveica lielisku darbu un tiešām bija prieks ar jums sadarboties. neskatoties uz dažādām situācijām, tiešām sadarbība bija ļoti veiksmīga un patīkama. Un tad daži no mūsu kolēģiem bija arī Ungārijā. Mūsu vizīte bija ļoti interesanta un deva mums jaunus ieskatus. Liels paldies arī par šīs vizītes organizēšanu. Un tagad Delka Siljos kundze. Paldies priekšsādātāji ļoti īsi. Es vēlos pateikties Ungārijas prezidentūrai par paveikto darbu. Ir ja īpaši tas attiecās uz jautājumiem, kas skar mūsu komitejas darba lauciņu. Jau pirms Ungārijas prezidentūras sākšanas mums bija iespēja tikties Budapeštā, tātad jūsu valstī, un tā mēs izveidojām ļoti labas un konstruktīvas attiecības. Katra prezidentūra kaut kad beidzas. Tas notiek ik pēc sešiem mēnešiem. Un tad notiek kaut kas, uh, ko mēs visi labi pazīstam. Proti, uh, parasti valsts valdība jau ir informēta par Eiropas parlamenta pastāvēšanu. Bet tiek uzskatīts, ka Eiropas parlaments ir kaut kas sekundārs. Tas ir kaut kas, kas eksistē paralēlā pasaulē. Un, kā es teicu, par to pastāvēšanu ir zināms, bet tā nozīme netiek nopietni uztvērta. Bet, kad beidzas prezidentūra, mums parlamentā šeit ir jauns draugs valdības pārstāvēts. Tad jūs tagad esat mūsu jaunais draugs un um, atbalstītājs padomē. Un es gribētu jūs lūgt parūpēties par to, lai visi dosie, kas vēl nav noslēgti, piemēram, par frekvenču politiku, vai arī tēma, tēmas, kas tiks izskatītas nākamgad uh, pētniecības jomā, gribētu lūgt atbalstīt Eiropas parlamenta ambīcijas darbā pie šīm tēmām. Lūdzu eh, aicināt citas dalību valstis piepūlēties, eh, strādājot pie budžeta un nodrošināt konkrētāku finansējumu lieliem projektiem, kā piemēram ITER vai Galileo nevajadzētu visu laiku tikai norādīt uz pamatprogrammu. Vajadzīgi konkrētāki skaitļi, citādāk pamatprogramma nevarēs pildīt uh, savu mērķi. Un, ja mēs vēlamies sasniegt mūsu kopējo mērķi 3% no IKP, un kas joprojām vēl nav sasniegts, tomēr daudz ir jādara. Eh, gribu norādīt uz to, ka kādreiz ASV bija lielā depresija. Un, lai ar to tiktu galā, par veselu procentu punktu tika palielināts pētniecības budžets. Tas noteikti palīdzēja pārvarēt krīzi un uh, stiprināt ASV pozīcijas pasaulē. Mēs vēlamies arī līdzīgu attīstību Eiropas Savienībai un ceram uz jūsu atbalstu. Paldies, Madurelas kundze! Gracias, presidente. Man también quiero dar las gracias a los. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties ministriem par to, ka jūs esat atnākuši uz šo komitejas sēdu un pastāstiet mums par prezidentūras darbu. Man ir vairāk jautājumu par zinātni. Jūs pēdējos mēnešos strādājat ar ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem tad vēl notika arī pamatprogrammas izvērtēšana, par to jau mēs diskutējām šajā komitejā arī, un pat šodien. Jūs esat nonākuši pie svarīgiem secinājumiem, mēs gaidām, ka tie tiks īstenoti, un es gribētu zināt, ko prezidentūra ir izdarījusi, lai īstenotu tos secinājumus, kas ir pieņemti šajā komitejā un arī Eiropas komisijā pēdējos sešu mēnešu laikā. Par trim procentiem runājot, mēs piekrītam, ka, ja jūs gribat panākt ekonomisko atveseļošanos, stiprināt konkurētspēju, veidot darba vietas, ir nepieciešams investīcijas. Un 3%, tas bija tas, par ko vienojās Barcelonā, un šis cipars attiecās uz 2010. gadu. Tagad mums ir stratēģija līdz 2020. gadam. Un būs nepieciešams īstenot daudz pasākumus starp 2010. un 2020. gadu. Mēs redzam, ka ir nepieciešami praktiskie pasākumi. Kādi pasākumi būtu paši steidzamākie, kas būtu jāīsteno jau nākamās prezidentūras laikam? Uh, Jūs runājat arī par mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Mēs pārskatījām arī mazo uzņēmē darbības aktu. Mums ir jādomā par to, kā tiek pārstāvēti MVU. Šī jaunā likumdošana palīdzēs uzlabot MVU konkurētspēju. Mums ir nepieciešams eh, realizēt noturīgi, ilgspējīgu politiku. Un kādi nākamie soļi būs spērti attiecībā uz mazo uzņēmē darbību? Un visbeidzot, jautājums otram ministram. Arī jūs runājāt savā runā par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es esmu sarakstījis veselu sarakstu ar pasākumiem, kas ir vērsti uz S MVU stāvokļu uzlabošanu, piemēram, mūsu digitālā darba kārtība. Un ko jūs varētu izcelt, kādi pasākumi būtu jāveic, lai atbalstītu MVU nākotnē? Paldies! Thank you very much, President. Paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties abiem ministriem un Ungārijas prezidentūrai kopumā par lielisko darbu. Gribu uzsvērt vienu punktu. Es eh, pati biju referente uh, vienkāršošanas ziņojumā uh, attiecībā uz pētniecības uh, un zinātnes programmu. Un es ļoti rūpīgi sekoju līdzi tam, kā notiek šie vienkāršošana, kā tā tiek īstenota. Es zinu, ka ir ar ministru apakšgrupa, eh, ko vada eh, prezidentūra, un ka šī grupa ļoti cieši sadarbojās gan ar komisiju, gan ar mums. Es uzskatu, eh, ka tas ir ļoti svarīgi, piemēram, strādājot pie finanšu regulējumā. Šis darbs joprojām nav pabeigts. Mēs ceram, ka mums izdosies finanšu regulējumā iekļaut visas nepieciešamas izmaiņas, lai nodrošinātu, ka finansēšanas vienkāršošana tiešām uh, notiks un ka uh, nākamā uh, pētniecības ietver programma būs uh, vienkāršākā attiecībā uz finansējumu. Zinu, ka Ungārijas prezidentūrai tā ir svarīga prioritāte. Mēs uh, vēlamies no savas puses uzsvērt, uh, ka mēs vēlamies vienkāršu, elastīgu un pienācīgi finansētu pamatprogrammu uh, nākamajam finansēšanas periodam. Uh, liels paldies jums un uh, turpināsim ciešu sadarbību. Paldies, Gurka kungs. Paldies priekšsādātāji. Paldies arī ministriem par ziņojumu Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Arī es uzskatu, ka Ungārijas prezidentūra tiešām ļoti cieši sadarbojās ar parlamentu. Jūs ne tikai prezentējāt savu programmu prezidentūras sākumā, bet atnācāt pie mums arī prezidentūras beigās, lai atskaitītos par paveikto. Tas prasa zināmu drosmi. Un Tas ir ļoti atbalstāms um, fakts. Bet es domāju, ka Ungārijas prezidentūrai nebija daudz jābīstās uh, atskaitīties par sasniegto, jo tiešām uh, šis pēdējais pusgads uh, bija visai aktīvs, uh, bet jūs uh, labi pastrādājāt un daudz paveicāt. Prezidentūras programma netiek uh, izstrādāta tikai valdībā. To ietekmē dzīve, realitāte. Un šajā pusgadā notika ļoti daudz. Bija daudz uh, negaidītu notikumu. Un bija vairākas krīzes, par kurām gan šodien nerunājam. Šodien mēs varam konstatēt, ka neskatoties uz uh, krīzes pārvaldību, kas bija nepieciešama, neskatoties uz vairākām grūtībām, jūs izskatījāt uh, tās tēmas, kuras izvirzījāt par prioritātēm. Protams, uh, ir vairāki jautājumi, kas ir netieši saistīti ar krīzes pārvaldīšanu, bet nav tieši atkarīgi no finanšu un ekonomiskās krīzes. Piemēram, investīcijas, inovācijas, eh, pētniecības pasākumi. Te jūs ļoti daudz paveicāt un uh, sagatavojāt labas iestrādes arī nākotnēji. Vairākas jomas ir uh, noteicošas Eiropas nākotnes veidošanā. Mēs visi labi apzināmies, ka dzīve neapstājas ar prezidentūras beigām. Viena prezidentūra iet, otrā nāk. Te ir daudzi svarīgi jautājumi, kas jāturpina skatīt, piemēram, radiofrekvenču spektrs. Un es gribētu jautāt, kā nākotnē varētu harmonizēt spektra izmantošanas politikas? Mums jāņem vērā tas fakts, ka daudzām dalību valstīm kaimiņos ir trešās valstis. Eiropas parlamentam bija savi priekšlikumi, un noteikti polijas prezidentūra tos skatīs. Es gribētu zināt, e, kādas e, ir jūsu domas, e, cik liels izredzes mums panākt to, ko vēlamies. Otrais jautājums ir vidusposma pārskatīšana septītajai pamatprogrammai, kas pašlaik notiek. Mēs konstatējām, ka ne visās valstīs pētniecības institūti strādājuši veiksmīgi un izmantojuši visu pieejamo finansējumu. Šķiet, ka trūkst atbalsta infrastruktūras. Kā jūsuprāt var panākt, lai šie pētniecības centri un institūti, kas pašlaik atpaliek no citiem, tomēr varētu izrauties uz priekšu. Un eh, visbeidzot par finansēšanu. Tas būs trešais jautājums. Kā jūsuprāt var garantēt, lai attīstība un pētniecība tiek uh, nodrošinātas ar uh, drošu finansējumu? Non, Mēs eh, parlamentārieši uzdodam dažādus eh, jautājumus prezidentūrē. Varbūt šis jautājums eh, nav tik ļoti svarīgs, bet institucionāls. Tātad ir beigusies pirmā trojkas veida prezidentūra saskaņā ar Lisbonas līgumu. Ir bijuši trīs valsts pie prezidentūras. Uh, Vai jūs varētu īsi mums atbildēt, vai jūsuprāt šāda darbība trojkas formā ir interesanta, vai jūs varējāt veiksmīgi tikt galā ar tiem uzvājumiem, kurus jārisina ilgāk nekā 6 mēneši, 6 mēneši parastais termiņš, un vai jūs uzskatāt, ka šis rīks ir bijis noderīgs jūsu prezidentošu laikā? Paldies par jautājumiem, un tagad došu katram no ministriem 5 minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem. Thank you very much. I have a lot of questions and I Paldies, es esmu saņēmis ļoti daudz jautājumus. Es ļoti ceru, ka mūsu attieksme ir bijusi draudzīga pret parlamentu, mūsu nolūks ir bijis šādu draudzību izrādīt. Un, ja jūs uztverat, ka mūsu reakcija ir bijusi pareiza, tad es esmu ļoti laimīgs par to. Es eh, centīšos atbildēt jautājumu par trim procentiem, jo bija vairāk jautājumu par to. Jā, mums ir šis ambiciozais mērķis, un kas mums ir nepieciešams - investīcijas, iesaiste un piedalīšanās. Uh, investīcijas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams likt iekšā eh, pētniecībā un inovācijās un arī zinātnē. Jautājums par to, kas tad veiks šīs investīcijas. Tāpēc ir nepieciešama iesaistīšana. Ir attiecīgas uzņēmums jāiesaist. Esmu pārliecināts, ka inovācijas ir kaut kas tāds, ko virza attiecīgā nozara vai uzņēmē darbība. Um, es zinām visu stāstu par silīciju ieleju, mēs zinām visu šo stāstu stāstu par šo zēnu, kuram ienāk prātā lieliska ideja, tad parādās riska kapitāla finansētājs un rezultātā rodas kaut kas līdzīgs Google vai tā tālāk. Lūk, tad ir šāda inovācija, tā tā izpaužas, un mēs uzskatām, ka inovācijas pētniecību zinātni parasti veids parastie zinātnieki. Uh, iesākums ir tāds, un mums ir nepieciešama šāda kapacitāte mūsu uzņēmēja darbības lokā. Tāpēc ir nepieciešams uzņēmumus iesaistīt. Mēs teicām, ka ir nepieciešams šīs investīcijas, un lai būtu vēlēšanās investēt un inovēt, tad ir nepieciešams radīt labvēlīgu vidi. Mums ir nepieciešama labvēlīga vide investīcijām, kur varētu gan dalībvalsts ar savu finansējumu, publiskām finansēm un ar cits finanses, kur varētu piedalīties, bet um, visai ekonomikai ir, ir jānodrošina veiksmīga, labvēlīga vide. Tas ir sākuma punkts, un ja mēs visi tam piekrītam, tad mēs varam iesaistīt dažādu nozaru pārstāvjus. Un trešais punkts ir piedalīšanās. Un šeit kā tas ir iesaistīt, lai kāds piedalās. Es to saprotu tā, ka vajadzētu iesaistīt pilnīgi visas interesētās puses, proti visas dalībvalstis, visas institūcijas. Lūk, tas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams apvienot visus spēkus. Un tas, mūsuprāt, ir, ir arī viens no rezultātiem, kas izriet no septītā pamata um, programmas izvērtēm. Atsevišķi valsts nav bijušas pietiekam aktīvas. Tā tika konstatēts, un mums ir bijušas arī ļoti smagas diskusijas padomē, konkurētspējas padomē konkrēti. Īpaši reizē mēs organizējām neformālās pusdienas, kur diskusija bija veltīta tieši šim jautājumam. Mēs e, uzaicinājām trīs komisārs, tas ir rekordliels skaits. Hāna kungs, e, Mora Gegena Kvina un vēl viens komisārs piedalījās mūsu pusdienās Mēs runājam par mūsu pasākumiem šajā jomā, un atkal pacēlās jautājums, kā labāk iesaistīt tās valstis, kas nav pārstāvēts pietiekamā līmenī, un tad mēs nonācām pie secinājuma ka tās valsts, kas nav pietiekami pārstāvētas, tad, tad tieši šajās valstīs nav pamata infrastruktūras, nav pētījumiem zinātnei pamatām vajadzīgās infrastruktūras, un tāpēc ir nepieciešams to uzlabot, un komisārs attiecīgais atbildīgais apsolīja izpētīt šo jautājumu un atbildēt uz šo jautājumu rudenī. 3% šķiet, ka tas ir labs mērķis, bet kas ir nepieciešams, ir nepieciešams valsts investīcijas. Uh, arī iesaistīšanās, proti, ka jāiesaista visa, visa nodazaru pārstāvjus, un lai būtu šāda iesaista, ir nepieciešams radīt labvēlīgu vidi, un šeit ir ar normatīvo jautājumu saskarsme un arī ar taksāciju un piedalīšanās. Kā lai izdara tā, lai piedalās? Lai reģionu valsts ņem dalību šajā situācijā mazie un vidējie uzņēmumi, mazā biznesa akts. Es domāju, ka vienmēr ir jāpaceļ jautājums par MVU darba kārtības prioritārijā galā. Mums varbūt nedaudz ir jāmaina mūsu attieksme pret MVOs. Nekad neesmu redzējis nevienu valdību, e, kurai nebūtu patikuši šie MVU. Visiem patīk šādi mazie un vidējie, bet jautājums par to, kā mēs varam nodrošināt uh, viņu pastāvēšanu. Visi, zinat, mazais ir skaistais un tā teicis Šumans, um, bet uh, liels un stiprs ir vēl skaistāks kā pirmajā gadījumā. Ja mums ir mazie un vidējie, ja viņi, viņiem, lai augtu, ir nepieciešams stiprināt konkurētspēju. Dažkārt man liekas, vai mums nepietiek mazo un vidēju uzņēmumu. Mums mēs mīlam, bet mīlestība nav pietiekama. Ja mēs gribam šo mīlu bagātināt, tad ir jāļauj viņiem augt, jārada politikas, kas ļautu šiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tālāk augt. Tātad mazo un vidēju uzņēmumu sūtnis vai vēstnieks šāda institīva MVU problēma eh, nav tajā, ka tā, tie ir mazi uzņēmumi. Viņi jūtās vientuļi. Tā ir problēma, jo nav politiskā atbalsta. Parasti lielajiem uzņēmiem ir politiska balss, un tāpēc es esmu priecīgs, ka Ungārijas eh, prezidentūras laikā eh, visās valstīs ir iecelts šāds MVU vēstnieks vai sūtnis. Jā, tas viss prasa daudz darba, un paldies par sadarbību. Vienkāršošana ir administratīvs jautājums kaut kādā ziņā, bet no otras puses tas ir arī politisks jautājums, jautājums, kas saistīts par uz, ar uzticēšanos, tāpēc tas ir labi, ka jautājumu risināšanā tiek iesaistīti augstie politiskie līmeņi. Un tagad pēdējais jautājums par to, kā darbojas šī konfigurācija trijo prezidentūras. E, piemēram, vienkāršošanas pasākumā sadarbība trijo sastāvā bija ļoti lieliska ar sadarbību ar Beļģiju un ar Spāniju. Mēs strādājām visi trīs kopā. Arī pilotu projekts par veselīgu novecošanos bija ļoti labs. Un Tā tad ir laba šī sadarbība. Un ko mēs nedrīkstam aizmirst? Prezentūra ir process, kur laikā mēs mācamies. Neviens nav iepriekš bijis šajā pozīcijā, tāpēc mēs apgūstam mācības prezidentūras perioda laikā. Un arī šāda veida darbība prasot uzmanīgu attieksmi. Un Tā kā mēs strādājam visi kopā, protams, ar Spānijas un Beļģijas ministriem, ja rodas kādi jautājumi vai vēl kaut kas, tad mēs varam strādāt kopā. Pagājušajā nedēļā Debrecenā mēs parakstījām Debrecenas deklarāciju par to, kā mēs varētu izmantot eh, reģionu resursu inovācijas klasterī. Tur piedalījās arī Spānijas pārstāvji un Beļģijas ministrs. Tad mēs strādājam kopā publiski un arī eh, tādā konkrētākā līmenī pie atsevišķiem projektiem. Un šis process ļauj nepārtraukti mācīties. Ļoti jauki, ka es varu piedalīties šādā trio darbā. Un es ļoti ceru, ka polijas prezentūra arī turpinās strādāt šādā garā. Paldies! Jā, paldies eh, priekšsādātāji. Paldies arī par jautājumiem. Es sākšu ar jautājumu par MVU un to, piekļuvi internetam. Kā MBU ir pārstāvēti internetā? Lieta ir tāda, ka pašlaik Eiropā un visā pasaulē uh, uzņēmumi, uh, uzņēmumi ir jābūt sasniedzamiem internetā. Uh, tas, vai ir vai nav mājaslapa uzņēmumam, reizēm izšķir visu. Uh, interneta uh, klāt, interneta izmantošana ir konkurences izšķirošais jautājums, un tieši tāpēc eh, mēs šo jautājumu izvirzījām par vienu no prioritātēm digitālajā darba kārtībā. Tā ir jāizteno ievērojot visus izvirzītos termiņus, lai sasniegtu konkrētos rezultātus. Mēs esam paredzējuši nacionālo stratēģiju harmonizēšanu. Es varu jums piedāvāt piemēru no Ungārijas pieredzes pēdējā laikā. Mēs esam uh, mainījuši uh, reģistrācijas kārtību uh, jaunām tīmekļa vietnēm. Procedūra ir daudz vienkāršota tagad, un līdz ar to ir stipri samazinājies birokrātisks sloks. Uh, Arī MVU tagad ir iespēja ļoti ātri izveidot mājaslapu, nopērkot domēna vārdu, un tā tiešām bija digitāla revolūcija savā ziņā. Tad nākamais jautājums bija par radiospektru un to faktu, ka joprojām ir dalība valsts, ka mums ir dalība valstis, kurām ir robežas ar trešajām valstīm. Tiešām tas ir ļoti aktuāls jautājums. Ar to ir saistīti vairāki praktiski aspekti. Pēdējos sešos mēnešos mēs daudz runājām a, par iespējamām tehniskajām problēmām. Uzskatām, ka pēc iespējas ātri jāpieņem Eiropas frekvenču izmantošanas stratēģija. Mums jau ir attiecīgs stratēģijas projekts, un šajā dosjē mēs uh, ierosinām veikt pragmātisku uh, frekvenču spektra koordināciju. Drīz notiks pasaules eh, radiokomunikāciju konference, un mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir ļoti labi jāsagatavojas eh, šai konferencei, lai varētu sasniegt konkrētos rezultātus. Tad jūs runājāt par trio prezidentūru Es no savas puses varu tikai teikt, ka sadarbība tiešām ir bijusi ļoti laba. Sagatavošanās fāzē mēs ļoti aktīvi strādājām ar Beļģijas kolēģiem un pārņēmām no viņiem labi sagatavotos dosjē. Tagad beigs savu darbu, bet Polijas prezidentūra uzsāks jaunos 18 mēnešus, un mēs jau tagad ļoti cieši strādājām kopā ar polijas kolēģiem. Protams, līdz 30. jūnijam joprojām ir vēl Ungārijas prezidentūras uh, laiks. Rīt notiks trialogs par radiofrekvenču uh, spektra politiku. Mēs pieaicinājām arī polijas kolēģus uh, piedalīties šajā paplašinātajā trialogā. Ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Un man ir neliels lūgums. Lūdzu, nododiet mūsu pateicības vārdus visiem saviem kolēģiem, kas piedalījās sadarbībā ar parlamentu. Ceram uh, tikties ar jums vēl, uh, ja izdosies, izdosies tāda iespēja. Un, kā jūs teicāt, mums joprojām priekšā ir daudz darbu, trialogs un citi uzdevumi, un mums visiem būs jādara viss iespējamais, lai problēmas atrisinātu ātri un saprātīgi. Un es piekrītu tam, ko jūs teicāt par pozitīvo ekonomisko attīstību. Mums tiešām jādomā par to, kā var um, ekonomiku attīstīt, un tad varēs domāt par iespējamiem traucējumiem un to pārvarēšanu. Paldies!